come up with amendments who are adjusted to the new markets. They come 20 The same for others. Bien. Un peu de silence, s'il vous plaît. Lūdzu klusumu, kolēģi. Voilà, nous reprenons notre séance. Mēs atsākam darbu un lūdzu visus ievērot disciplīnu. Zāle ir pilna un pat ne visiem pietiek sēdvietu zālē. Eh, komisārs Levandovskis ir eh, izpelnījies tiešām lielu publicitāti un viņa klātbūtne arī izskaidro šo eh, lielo apmeklētību. Vēlējos pateikties komisāram par to, ka viņš pie mums ir ieradies. Un mums kopā ar komisāru kungu būtu jā, noskaidro, kā pabeigt 2012. Eh, gada pārvaldību. Visi jau zina, kā, kas ir noticis, kāda ir bijusi attīstība, un mēs eh, esam spiesti uh, bijuši pieņemt, eh, esam spiest pieņemt lēmumu par 2012. Eh, gada budžeta noslēgšanu un 2013. gada budžetu. Tātad 2012. gada budžeta eh, pabeigšana būs saistīta ar pēdējo budžeta grozījumu pieņemšanu. Tāpat mums ir jārezumē 2013. Uh, gada budžeta izpildes jautājumi. Uh, parlamenta pieņemtie, um, pieņemtās maksājuma apropriācijas 2013. gadam šis līmenis ir ļoti zems, ir tīpaši ņemot vērā, ka tas ir daudzgad finanšu schēmas pēdējais gads un parasti šajā pēdējā gadā uh, uh, ir liels apropriāciju patēriņš, jo tas ir posms, kad programmas darbojas pilnā jaudā, ar pilnu jaudu. Un arī ir saikne šeit ar 2014. gadu, ar jauno, eh, jaunās daudzgad finanšu schēmas pirmo gadu, un parlamentam, parlaments ir pilns apņēmības, un arī padomē šāda apņēmība ir proti uzsākt jaunas finanšu schēmas izpildi uz veselīga pamata. Un tas nozīmē, ka mēs nevaram pieļaut, ka jaunajā finanšu schēmā būtu uh, parādi vai ne, nesamaksāti parādi iekļauti no iepriekšējās finanšu schēmas. Un tāpat arī mēs gribētu dzirdēt no komisāra Levandovska, kā viņš vērtē Eiropadomas secinājumus un arī to, kāds ir Eiropas komisijas skatījums uz šīm lietām un kā tā saskata savu lomu pēc Eiropadomes sēdes. Uzklausīsim vispirms komisāru Levandovski, pēc tam vārds būs referentiem un pēc tam tiem, kuri nevarēja izteikties šorīt. Labdien, paldies par uh, ielūgumu un kā Lamas, prezidents Lamasurs to paziņoja, man jūs jāinformē par pagājušā gada budžeta izpildi un par to, kas ir paredzams 2013. gadā. Šeit ir mazāk uh, pozitīvas ziņas un ir arī uh, jābalstās par uz to, ko valdības ir lēmušas attiecībā uz atskatu finanšu schēmu sarunām ar parlamentu. Tātad vispirms par 2012. gada budžeta izpētību jāizpild. Sāksim ar labajām ziņām. Budžets ir pilnībā izpildīts, labi izpildīts. Jūs varat šeit redzēt uh, starpību starp uh, pārvieto, pirms pārvietojumiem un pēc pārvietojumiem. Un uh, Uh, agrāk tas 2010. gadā šeit bija 1,6 miljārdi neizpild, neizmantotu līdzekļu. Šis budžets ir pilnībā izpildīts gan saistību, gan maksājumu apropriācijām. Un uh, mēs nekad neesam bijuši tik tuvu 100%, izpildes līmenis ir 99,9% procenti. Februāra beigās jūs saņemsiet ziņojumu par budžeta izpildu. Tātad tās ir pozitīvās ziņas šeit. Nav īpaši pārsteigumu, bet šeit ir e, problēma ar e, maksājumiem. Šis, e, šī situācija bija dramatiska Uh, proti bija ļoti liela apjoma budžeta grozījums. Atcerēsimies, ka 2011. gada uh, budžeta grozījuma priekšlikums bija 500 miljoni eiro, bija ierosināti 200 miljoni, bet 2000, 2012. gada budžeta grozījums bija 6 miljārdi eiro apjomā, lai varētu nodrošināt uh, programmu īstenošanu. Katrs papildus eiro šajā budžeta grozījumā bija, e, e, jā, tika iztērēts e, līdz 2012. gada decembra beigām, un tas bija tiešām kaut kas jauns attiecībā uz gada budžeta izpildi. Bet tas arī bija saistīts ar budžeta regulā noteikto pārvietojumu gada beigās, kur ir paredzēts, ka vairāk nekā aptuveni simts budžeta pozīcijām e, ir iespējams līdzekļus pārvietot nelielā apjomā, lai neizniekotu tos līdzekļus, kas ir paredzēti budžeta pozīciju īstenošanai. Tas viss veido 2012. gada budžeta kopainu. Nākošais slaids šeit jau aina ir mazāk optimistiska, bet ir dažas optimistiskas iezīmes. Šeit ir atspoguļota uh, uh, gada variācijas attiecībā uz uh, rau. Šeit jūs redzat, uh, kādas ir izmaiņas un ka palielinās šie apjomi uh, no 2009. gada. Tā, šeit ir samazinājums, bet 2012. Uh, gadā šeit samazinājums ir. Nav tik liels, kā bija paredzēts, bet ir tomēr uh, samazinājums. Tātad šeit ir gada variācijas redzamas. Uh, šeit ir uh, redzams, ka šis atlikumu, šis atlikumu apjoms un pagarinājums Tātad uzkrājušos neizlietotu apra, apropriāciju apjoms ir uh, samazinājies, un tādēļ mums ir jādomā par uh, rezervi vai izma, uh, manevrēšanas iespējām 2013. gadam. Nākošais slaids. Šeit ir runa par kohēzijas politiku. Kāds bija mans Tojums no 2011. gada šeit bija 10,7 miljārdi. Tas ir ļoti liels apjoms. Pieprasījumi bija 50,6 miljārdi, tātad šeit ir 14% pieaugums, bet budžetā iebalsoti bija tikai 40,7 miljārdi un tādēļ bija nepieciešams sastais budžeta grozījums, lai palielinātu lielāku finansējumu un maksājumu apjoms ir 45,1, tātad šeit ir eh, pieaugums par 6,1 miljonu salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Tātad kopumā šeit ir pieaugums 9 miljārdi saistībā ar 2011. gadu Uh, bet tas ir saistībā ar kohēzijas politikas īstenošanu, un tas mūs noved pie tā, ka 16,2 miljārdu apjomā pieprasījumi nav apmaksāti vai nosekti. Tas ir saistīts ar programmu īstenošanas noslēgumu, bet arī ļoti pārsteidzoši, ka uh, decembrī, sevišķi decembrī, tika saņemts liels pieprasījumu skaits. Vēl paskaidrojums par to, kas notika 2012. gadā Eh, komisijas nosūtītai vēstulē bija ietekme. Tika, eh, tika aicināts pieprasījums iesniegt ne tikai gada beigās, bet vienmērīgāk sadalīt tos pa gadu pēdējos gada divos mēnešos uh, tika saņemti 28% pieprasījumi 2012. gadā, iepriekš 2011. Uh, gadā tie bija 42%. Līdz ar to tas palīdz nodrošināt labāku budžeta izpildi, un šādai situācijai būtu jābūt arī šogad, un komisija jau strādā pie šādas vēstules. Bet jāsaka, ka 2012. gads nebija tik dramatisks. Mēs tomēr atkal eh, pagājušā gada pēdējās desmit dienās saņēmām lielu skaitu pieprasījumu, un tas ir tagad 2013. gadā kā pagātnes mantojums. Pārējām pie nākamā slaida. Kā 2012. gada budžets ir uh, sa, budžets un tā izpilde ir saistīta ar 2013. gada budžetu, kāds tas ir nobalsots. Mēs atkal sagaidām šeit, šo, šajā gadā lielu pieaugumu pieprasījumu skaita ziņā un to, ka būs atkal neizpildīts izpildīto eh, pieprasījumu apjoms, eh, kas par 2,3 miljārdiem pārsniegs eh, šī gada nobalstoto budžetu. Piektajā kategorijā ir um, nediferencētās apropriācijas, kas ir tikpat lielā apjomā kā maksājuma apropriācijas un mēs esam jau iestrādājuši Horvātiju citos administratīvajos izdevumos 2013. gadam. Ko mēs tagad komisijā jūtam, ir um, likviditātes aprites problēmas attiecībā uz 2013. gada maksājumu apropriācijām. Mums ir tiešajiem maksājumiem parasti 30 miljārdi apjomā paredzēti maksājumi, bet to nevar uh, nosekt ar vienas 12. daļas uh, finansējumu janvārī. Tas nozīmē, ka 2012. gada mantojums ir tik liels, ka nevaram sagaidīt, ka šo jautājumu varēs atrisināt tikpat ātri kā pagājušajā gadā. Pagājušajā gadā mēs visu izdarījām līdz aprīlim pārvarējām uh, 2011. gada mantojumu. Šogad tas varētu būt mājas vai pat vēlāks brīdis, atkarīgs no tā, eh, kā virzīsies eh, uz priekšu eh, darbs pie daudzgadu finanšu schēmas. Un risks atspoguļojas tabulā. Šeit ir 16,2 miljārdu mantojums, nobalsotais budžets 45,2 miljārdi, kas paliek pāri, ir 28,9 un tas ievērojami atpaliek no pagājušā gada iesniegto pieprasījumu apjoma. Un e, vēlākās e, prognozes 2000. E, 2013. gadam ir 68 miljārdi vai pat vairāk. Tātad eh, šī neizmaksātā eh, to pieprasījumu apjoms nav arī nekā saistīts ar prognozētiem pieprasījumiem 2013. gadā. Vienīgais risinājums ir uh, iespējams uh, budžeta grozījuma pieņemšanas gadījuma. Uh, Budžet, tātad Horvātijas jautājums šeit ir atšķirīgs attiecībā uz budžeta grozījumiem par Itāliju. Šis jautājums tika nodalīts no pārējiem jautājumiem. Un uh, Horvātijas gadījumā šeit runa ir par iestāšanās līgumu, un to mums nevajag uh, sasaistīt ar uh, iztrūkumu attiecībā uz uh, 2013. gadu. Uh, Horvātijas jautājums ir jāatrisina līdz jūnija beigām, jo šī valsts pievienojas Eiropas Savienībai no 1. jūlija. Šeit ir vairāk gan runa par politiku, ne tikai par ekonomiku. Kādi paziņojumi izskanēja pagājušajā gadā? Tika runāts par mazāku apjomu budžeta grozījumu, lai turpinātu un noslēgtu pārtraukto programmu izpildi un uh, pieprasījumu izpildu laika posmam no 2000. līdz 2006. gadam. Pagājuši gada šāds budžeta grozījums tika iesniegts oktobrī, balstoties uz uh, skaidriem skaitļiem. Tas viss bija ļoti pārliecinoši bet es baidos, ka šogad mēs nevarēsim gaidīt līdz oktobrim, it īpaši ja parlaments. Un es domāju, ka tā ir viena arī jūsu taktikas uh, sastāvdaļa. Jūs vēlētos sasaistīt 2013. gada budžetu ar nākošo daudzgadu finanšu schēmu. Es negribu šeit uh, provocēt nekādus tālēcienus vai trīssoļu lēcienus vai kādas salami uh, Uh, desas griešanas tehnikas šķēli pa šķēlei, bet es uh, padome arī varbūt mūs, mūsos ieklausās, un šoreiz mums patiesībā nevajadzētu būt pārsteigtiem par šo situāciju, apzinoties, ko mēs esam mantojuši no 2012. gada budžeta. Tas jau nav nekāds noslēpums. Jā, mums šeit ir iztrūkums. Uh, Uh, un uh, labāk šo problēmu atrisināt ātrāk nekā vēlāk. Es arī gribētu uzklausīt jūsu ieteikumus, domājot par 2013. gada izaicinājumiem, kā nosekt vajadzības un kā neradīt nākošajam plānošanas periodam atkal šādu uh, iztrūkumu, ko mēs atstātu mantojumā, proti neapmaksāts pieprasījums attiecībā uz 2013. gadu. Tālāk pārējām pie daudzgadu finanšu schēmas. šeit izlēmtais apjoms ir ievērojami zemāks nekā mūsu sākotnējais priekšlikums. bija uh, šeit dažādi mēģinājumi samazināt izdevumu apjomu, uh, bet tagad nākošais posms ir tāds, ka ir nepieciešama parlamenta piekrišana. Attiecība uh, ir jāapstiprina daudzgad finanšu schēmas regulā, regula, tālāk jautājums par pašu resursu visiem uh, un uh, sektoru uh, likumdošanu un pētījumi un kā varētu prognozēt gada budžetu apjomu un cīņu ap tiem. Bet es gribētu jums pastāstīt uh, par divām papildus lietām. Tātad visi zina, ka izaicinājums ir uh, daudz gadu finanšu schēmas regulā un sektoru likumdošana, bet mums ir jāīsteno arī vienkāršošana. Uh, Inga Gresle to labi zina, viņa mums, ar mums uh, sadarbojās, strādājot pie jaunās finanšu regulas. Es gribu teikt atklāti, mēs vēlētos lielāku elastību budžeta īstenošanā, vienkāršojot prasības, un tā ir viena no dimensijām 2013. gada izaicinājumu kontekstā. Mums ir revīzijas palātas komentāri saņemti, un ja mēs visu pārāk sarežģīsim, tad daudzās jomās var paaugstināties kļūdu līmenis un mūs vainos kā Eiropas Savienība par šīm pieļautajām kļūdām. Un dažkārt pat izskan apgalvojumi, ka tā ir korupcija, bet jā, tās ir vienkārši pieļautas kļūdas. Un jo sarežģītāk ir noteikumi, jo lielāka varbūtība, ka tiks pieļautas kļūdas. Kurš gan varētu šeit nepiekrist manis teiktām, varbūt ir kāda arī, kas piekritīs, bet es gribu to skaidri pateikt. Nākamais jaunā, jautājums ir decentralizētās aģentūras, kur arī ir nepieciešams mainīt finanšu pārskatus. Nu, līdz šim, protams, esam solījuši vienkāršošanu un decentralizētās aģentūras joprojām paliek kā izaicinājums arī šogad. Nākamā tabula jums ir ļoti labi zināma. Es pat to neapspriedēšu. Tie starpvaldību nolīgums balstās uz vienprātības principu. Jūs zinat, kas radīja šos vissarežģītākos nosacījumus, tas maratons ir zināms jums. Tas ir daudz mazāk nekā mums visdrīzāk vajadzēs, līdz ar to mēs nevaram izšķērdēt pat vienu eiro. Un tāda noteikti arī parlamenta nostāja. Es vēlos nedaudz ar nākamo slaidu aizstāvēt zināmu modernizāciju. modernizācija kā tāda ir bijusi diezgan liela iepriekš, bet pēc cīņas ar valstu valdībām eh, šī kategorija 1A, kur ir pieaugums, kur Žozē Manēls Barozo arī pirmdien prezentēja. Es atceros, šure komitejā bija tādas prognozes eh, uz 13. gadu, jums ir savs tabuls noteikti Cik atceros, šur komiteja eh, attiecībā uz kategoriju 1A um, plus inflācija bija mazākā 125,6. Um, eh, Tādu pašu pieaugumus arī trešajā kategorijā. Pieaugums eh, lēns, protams, bet ko tas mums maksā? Uh, Tas ir kohēzija un lauksaimniecība un tieši šos samazinājums kohēzijā un lauksainiecībā dalību valstis vairāk pamanīja, bet nu, tas nav nekāds pārsteigums, tas ir iznākums starpvaldību pārunām. Un vēl viens komentārs par to, kas tiešām ir nepieciešams, lai nodrošinātu, ka šis budžets strādātu respektīvi nepieciešama elastība. Iepriekš elastība tika aprakstīta un no komisijas puses deklarācijā par šo vienošanos starp valstu valdībām. Bet ir pilnīgi skaidrs, ka šī ir tā joma, kurā es varu skaidri pateikt, ka Bez šādas elastības pārvaldība nākotnē ir praktiski neiespējama. Ņemot vērā kopējās summas eh, zemo līmeni, mēs nevaram zaudēt naudu. Protams, šeit runa par līdzekļu pārcelšanu, par eh, nepieciešamām summām. Jā, parlamentam ir sava, savs vārds sakāms, bet tiem, kas ir atbildīgi par izmaksām atbalsta saņēmējiem, nu, bez elastības šis budžets nebūs īstenojams. Ar to arī noslēdzu savu sākotnējo prezentāciju, tā kā vēlreiz paldies par jūsu pacietību. Merci, le... Paldies, komisija komisāra kungs, jūs tad ceru saņēmāt kā teju vai kafiju pēc jūsu izvēles. Tātad paldies, komisāra kungs. Visi saprot, ka mēs tagad uh, ieejam ļoti izšķirīgā laika posmā. Mēs nekad neesam piedzīvojuši to, ka parlament, Eiropas parlament četru lielāko politisko grupu priekšsēdētāji ir presēji kopīgā paziņojumā pauduši savu negatīvo nostāju pret Eiropadomas uh, lēmumu. Eiropā doma nekad līdz šim nav lēmusi samazināt Eiropas Savienības septiņu gadu budžetu. Uh, daudz gadu finanšu schēma pastāv kopš 1987. gada, un kopš 1987. gada mēs nekad neesam piedzīvojuši tādu situāciju, ka reālie izdevumi Eiropas Savienības budžetā varētu nokristies līdz 0,95% no Eiropas Savienības IKP bruto IKP. Šeit Eiropā doma ir pārkāpusi Eiropas uh, Savienības līgumu, Lisabonas līgumu, kurš ir spēkā kopš uh, 2009. gada decembra uh, kopš 2011. gada 12. oktobra kad uh, uh, ir sāktas sarunas. Jāsaka, Lisabonas līgums mums dod pilnas uh, pilnvaras Uh, likumdošanas jomā un arī palielina mūsu pilnvaras uh, budžeta pieņemšanas jomā. Un tagad šajās 48 secinājumu lapusēs, kur pieņēmusi Eiropā doma, mūsu pilnvaras tiek pilnīgi ignorētas. Saturs ir tāds pats kā iepriekšējos gadījumos un daudzās jomās jau ir noteikts kāds uh, būs eh, tiesiskā pamata saturs eh, un kas tiks finansēts no 2014. gada no Eiropas Savienības budžeta. Šāda pieeja ir absolūti nepieņemama. Ir jāsaprot, un to es atkārtoju, un komisārs jau to zina, bet mums ir at publiski atklāta sanāksme ir pārstāvēta arī padome, zālē ir daudzi žurnālisti, mūsu sēdi tiek pārraidīta tiešraidē internetā. Ir jāsaprot, ka Eiropadomes ieņemtā nostāja un Eiropas parlamenta nostāja uh, saskaras ar diviem konfliktiem. Tā tad ir politisks konflikts, kas ir diezgan klasisks, tas ir nopietns konflikts, bet klasisks par uh, skaitļiem par to, kāds ir Eiropas politiku īstenošanai paredzētājs finansējuma apjoms turpmākiem septiņiem gadiem un kā šis finansējums tiek sadalīts. Bet līdztekus politiskam konfliktam ir arī institucionāls konflikts. Eiropā doma ir veikusi savu veidu juridisku ap, valsts apvērsumu, kaut arī miermīlīgā veidā šis apvērsums ir noticis. Uh, jo padoma rīkojas kā, līdz, kā iepriekš. Bet starp, šajā starposmā ir noticis ievērojams ja pavērsiens, ir pieņemts jauns Eiropas Savienības līgums. Un šo secinājumu saturs ir ļaunprātīga varas izmantošana no padomas puses vēršoties pret parlamentu kā likumdevēja iestādi, jo jau ir pieņemts uh, lēmums par likumdošanas aktiem un tiek arī uh, liektas uh, parlamentam tiesības lemt par budžetu attiecībā uz maksājumu saistību apropriācijām, jo tās ir noteiktas tik zemā līmenī, ka sarunām par uh, gada budžeta apstiprināšana nebūs praktiski nekādas jēgas, jo parlamenta manevrēšanas iespējas šajos jautājumos būs tuvas nullei. Tātad mēs atrodamies šādā situācijā. Tas nozīmē, ka no parlamenta puses mēs, protams, esam gatavi vest sarunas, mēs vienmēr esam veduši sarunas, pat uh, tad, ja saskārāmies ar ļoti stīvu opozīciju, bet parlaments nav uh, nebūt gatavs politiski piekāpties, nesaņemot pretī līdzvērtīgu piekāpšanos, un mēs neesam gatavi atteikties no tām pilnvarām, kas ir ierakstīts Lisabonas līgumā. To es saku vēl jo vairāk tādēļ, ka daži sāk jau to aizmirst. Šeit es nedomāju komisāru kungu, bet es izmantoju šo iespēju runāt publiski, uh, Uh, vēsturisku apsvērumu dēļ, un šis pamatojums 2013. gadā patiesībā būtu jāizvērtē vēlreiz. 87. gadā tika nolēmts, ka daudzgad finanšu schēmu pieņem uz septiņiem gadiem. Un tagad mēs vedam sarunas par to, kāds būs Eiropas Savienības budžets uh, laika posmā no 2014. līdz 2020. gadam, bet mūsu pilnvaru termiņš beidzas pēc gada. Eiropas komisijas pilnvaru termiņš arī beidzas pēc gada. Vairums komisāru vai šais amatos nepaliks. Un Eiropas parlamenta deputāti lielākā daļa arī vairs šais krēslos nesēdēs un daudz arī pat vairs nekandidēs vēlēšanās. Un uh, Eiro padomes priekšsēdētāja mandāts nav pagarināms. Tas nozīmē, ka Van Rompuy kungs nākošu gadu vairs amatā nebūs un nepildīšos uh, viņa pašu pieņemtos lēmumus. Eiro padomes uh, locekļu sastāvs, ja mēs paskatāmies uz iepriekšējo termiņu. Ja mēs paskatāmies, kas bija pie teikšanas 2005. gadā, tad ir uh, izdzīvojuši tikai divi politiskā jomā - Vācijas kanclere un Lie uh, Luksemburgas lielhercogists premjerministrs. Un ja šeit ir 27, ar Horvātu jau 28 valstis, cik šo valstu vadītāji būs vēl uh, pēc kādiem gadiem pie sarunu galda? 3, 4, kas to lai zina? Un tagad šī politiskā un morālā atbildība mums visiem ir tāda, ka mēs aiziesim no politiskās skatuves un atstāsim mūsu pēctešiem samazinātu budžetu un nespēju finansēt Eiropas Savienības politiku īstenošanu. Šeit ir ļoti būtisks dziļš konflikts un Van Rompuy kungs uh, ļoti pamatot aicināja parlamentu uzņemties savu atbildības daļu. Un šī atbildība nav tāda pati kā padomai vai komisijai. Tātad ņemot vērā to, ko mums ļoti skaidri pastāstīja uh, budžeta komisārs, es viņam par to pateicos, mm, ka viņš ļoti skaidri mums visu izstāstīja, tātad es tagad atgriežos pie mums pieņemamo lēmumu uh, uh, grafika vai chronoloģijas. Tā tad vispirms ir uh, Horvātijas jautājums, tas ir jāizskat atsevišķi. Es uh, pats uzskatu, ka tas ir ļoti saprātīgs risinājums. Otrakārt, es saprotu, uh, tā izsecinu, ka uh, 2012. gada budžeta noslēgums un sastais uh, šā budžeta grozījums kā nosekt 2,5-2,6 miljārdu apjomā uh, maksājumu apropriācijas, kas nav izpildīts no pagājušā gada uh, līdzekļiem. Tātad mums ir jāvēršās pie padomas komisijas ļoti ātri. Uh, Un tā tad tiks uh, izskatīts budžeta grozījuma projekts, kur būs runa par 2,6 miljārdiem jaunu līdzekļu. Uh, Un tā tad eh, šeit eh, tika minēts eh, termins jauna nauda, un to neviens neapstrīdēja. Nākošais elements, runājot par 2013. gada budžeta izpildi. Ja es jūs pareizi sapratu, komisār kungs, parastā gadā lai ņemtu vērā neparedzētas vajadzības, kas uh, parādās gada laikā un kuras nav iespējams apmierināt izmantojot budžeta līdzekļu pārvietojumus. Uh, tad uh, drīzāk uh, rudenī, septembrī, oktobrī mums ir tāda precīzāka aina mūsu priekšā, uh, kas mums uh, ļauj prognozēt gada budžeta izpildi, un tad komisija nāk klajā ar budžeta grozījumu projektā. Tas bija arī pagājušajā gadā. Un šogad, ko jūs esat paredzējuši? un jūs prasāt uh, mūsu reakciju uz, uz šo ierosinājumu. Tātad uh, jūs vēršaties pie mūsu referentiem un referentiem par daudzgadu finanšu schēmu. Vai ņemot vērā to, ka mēs turpinām sarunas par daudzgadu finanšu schēmu, vai nebūtu vēlams uh, budžeta grozījumu projekta svarīgāko daļu iesniegt uh, uh, norādot maksimālo skaitli un teikšu, iešu varbūt vēl tālāk nekā to tā piesardzīgi izteica komisārs. Un mēs deputāti varam izteikties mazāk piesardzīgi dažkārt. Varbūt mums vajadzētu uh, censties panākt. Ja tas, protams, būs nepie, nepieciešams, bet izskatās, droši, ka tas ir diezgan mm, varbūtīgi. Tātad 2013. gadā maksājumu apropriācija apjomam jābūt uh, uh, maksimālam vai pat jāpārsniedz maksimālos griestus. Uh, lai nodrošinātu to, kā jau es teicu, lai varētu pabeigt 2007.13. gada periodu atbilstoši noslēdzot šo finanšu schēmu. Nebūs, eh, lai um, būtu izlietoti tie līdzekļi, kas gada beigās ir palikuši uzkrāti neizlietot apropriāciju veidā, lai šī situācija būtu sakārtota un lai vairs nebūtu tāds milzīgs uh, sniega kalns, kas ir uzkrājies, bet lai šī, šis jautājums būtu sakārtots. Protams, ir svarīgi dzirdēt arī mūsu referentu komitejas viedokli komisāram šajā jautājumā. Tālāk par daudzgadu finanšu schēmu runājot. Divi punkti man šeit. Komisāra kungs, pirms uh, aptuveni nedēļas es nosūtīju komisijas priekšsēdētājiem Barozo kungam un arī jums vēstuli, eh, norādot, ka mums ir nepieciešams sanā, saņemt tādu paša līmeņa informāciju kā padomē. Šobrīd tas tā nav. Mums ir divi uh, referenti par izdevumu jautājumiem, un viņi šo jautājumu vēl aktualizēs šo pēcpusdienu. Mēs uh, uzklausījām pārskatus par Eiropadomu sēdes norīsi mūsu valstīs. Uh, kā tas tika atspoguļots arī ziņu aģentūru ziņojumos. Uzklausīju arī Francijas valdības ziņojumu Francijas Nacionālajā asamblējā, un mūs diezgan pārsteidza tas, ka daudzās valstīs valdības var apgalvot vai uzskat, ka tās var apgalvot, ka lielajām Eiropas politikām paredzētais finansējums, ko šīs eh, valstis uh, saņems turpmākajiem septiņiem gadiem, ka tās uh, praktiski līdz vienam eiro zina šo apjomu. Bet, kad es pats lasu padomas secinājumus, es neko tādu tur neatrodu. Un tad vēl ir šīs jā, Ziemassvētku dāvanas, kas ir piešķirtas atsevišķām valstīm bez jebkāda pamatojuma. Tā ir tāda kā tradīcija. Un mm, šeit gan nav runa par 27 valstīm, bet par 25 ar pusi. Un mēs redzam, varam uzminēt, kādos apstākļos tas viss ir noticis Un mm, kas tad tagad izlēmi uz kādiem? Ja likumdevēja izlēma par eh, ska, skaidriem kritērijiem, pēc kuriem šādi līdzekļi ir jāpa, jāpiešķir, tad es neko pret to neiebilst. Bet, ja dažas valstis paziņo, piemēram, kopējo lauksaimniecības politika, esmu pārliecināts, ka man, mana daļa nesamazināsies, kaut visiem citiem samazināsies, un tie ir skaitļi, uh, Ļoti interesanti to dzirdēt. Dīvaini. Uh, ir tiešām grūti iedomāties, ka valdību pārstāvji valdības uh, neteiktu taisnību. Nu, es neapšaubu viņu vārdu patiesumu un arī to, ka šie, šie cilvēki ir labi informēti. Par to man šaubu nav. Bet uh, tas, ka tik precīzi detalizēti viss ir zināms, šeit ir divi skaidrojumi. Vai nu šie publisku, šiem publiskotajiem secinājumiem ir pielikums, sarunu protokols, ir kaut kas, kas ir zināms valdībām, bet mums nav zināms tas. Mums nav pieeja šim dokumentam. Nevar taču būt tā, ka ir divas budžeta iestādes, ka uh, ir slepena informācija, ko zina viena iestāde un otra iestāde, kas pārstāv pilsoņus, nezina. Un tad pils, tagad mums būs jāvēršās pie Wikileaks, lai noskaidrotu, kas tad īsti ir patiesībā un, uh, nevis, pie, un padomu mums šo informāciju nesniedz. Bet es domāju, ka situācija varbūt ir nedaudz citādāk, kas pārdales kritēriji kas ir šajos 48 eh, lapusēs iekļaut par lielajām eh, politikām noved pie tā, ka tai valstī, kam šī politika bija prioritāra, saņēma savu dāvanu. Cita valsts, kam cita politika bija prioritāra, saņēma atkal citu dāvanu. Eh, tā varbūt tas bija. Bet šie kritēriji uh, juridiskā ziņā ir jāpieņem likumdevējam. Un likumdevējiem būtu jāzina, kādēļ šādi lēmumi ir pieņemti un kādi rezultāti katrai konkrētai valstī. Un mums arī būtu nepieciešama palīdzība, vai nu vienkārši mums eh, sniegtu eh, informāciju, vai arī paskaidrotu, kā uh, katras valsts gadījumā Eiropa padoma ir nonākusi pie šādiem rezultātiem. Un lai mēs varētu redzēt, kā šajā jaunajā padomas iecerētajā sistēmā katra valsts saņems finansējumu atbilstoši politikām, uh, un arī kāda eh, ir, kāds ir katras valsts ieguldījums kopējā budžetā attiecībā un kāda šī aina ir salīdzinot ar iepriekšējo daudzgad finanšu schēmu. Mēs uh, Tātad zinām, ka sarunas Eiropa padomē notika tikai nacionālā līmenī, nevis Eiropas līmenī. Tātad notika 20 sarunas uh, starp 27 valstīm bilaterālā režīmā. Un padomu uzskatīja, ka ir panākta vienprātība. Nu, labi. Tā ir valdību sadarbības metode, to mēs nevaram kritizēt Un um, jāapsveic Van Rompaikungs, ka viņš šādos apstākļos ir panācis vienprātību, bet mēs varētu prasīt, lai mums pie sniedz visu to pašu informācijas apjomu, ko padomē. Un, kad Van Rompai kungs aizvakar uzrunāja parlamentu, man bija arī tāda divpusēja tikšanās ar viņu, un viņš teica, ka viņam šie skaitļi nav pieejami, un ka tie neietilpst viņa kompetence. Viņš tā gan tā eh, nedaudz jokojot man to teica, un mēs jau viens otru saprotam, un viņš mani nosūtīja pie Eiropas komisijas. Un komisār kungs, es gribu teikt, ka mēs nevaram sākt sarunas par budžetu, ja parlamentam nebūs pieejama tāpat informācija, kas valstu valdībām. Tā tad, eh, jo pretējā gadījumā ir slepenas diplomātu sarunas ar slepeniem diplomātiskiem dokumentiem, bet šeit mēs runājam par budžetu un par parlamentāro demokrātiju. Un pēdējais komentārs. Vienošanās par daudzgadu finanšu schēmu juridiskā viedokļa, no juridiskā viedokļa ietver divas daļas Tātad daudzgadu finanšu schēmas regula, un otrs elements ir uh, starp iestāžu vienošanās, kas ir uh, saglabāta Lisabonas līgumā. Pēc šais daudzgad finanšu schēma vienprātīgi jāpieņem padomē un uh, jāpieņem ar balstu vairākumu parlamentā. Bet daudz uh, starpiestāžu vienošanās ir gan ierakstīta līgumā, bet šeit ir trīs iestādes, kas vienojas. Un daudzgad finanšu schēmas regula ir tāda mm, tabula, kurā ieskai, ierakstīti skaidri, bet šeit arī komisijā ir sauc vārds sakāms un Bismarks saka, ka ja spēlē piecatā, tad ir vie, jābūt vienam no trim un mums tagad ir spēle trijatā šajā starp iestāžu uh, nolīgumā, un es uzskatu, komisija ir jābūt vienai no diviem. Un, un ka tas otrs ir drīzāk parlaments, otrs spēlētājs nekā padome. Tagad došu vārdu mūsu referentiem un pēc tam pār, deputātiem, kas lūdza vārdu jau uh, rīta sēdē. Giovanni Lavija, lūdzu. Grazie, prezidenti. Paldies, paldies priekšsarētāji. Sākšu ar eh, to, ka izteikšu pateicību komisāram par to, ka viņš ieradās šeit sniegt mums informāciju par 2012. gadu budžeta izpildu. Protams, ka īpaši svarīgi mums ir skaitļi par 2013. gadu budžetu. Kā jau komisārs sacīja, 2013. gadā mums būs nepieciešams veikt atsevišķas korekcijas budžetā. Dažas ir pēc savas dabas tehnisks, piemēram tās, kas ir saistīts ar Horvātijas pievienošanos. Un es pilnībā piekrītu, ka šo jautājumu mums būtu jānodala atsevišķi no citiem aspektiem, jo tā ir pilnīgi atšķirīga politiskā situācija. Mēs runājam par Eiropas Savienības paplašināšanos. Un tas notiek pamatojoties uz pilnīgi citu līguma sadaļu. Tāpat arī dzirdējām no komisāra informāciju par maksājumiem 2013. gadā, un tur arī mums jāskatās, lai nebūtu situācija, kad daudzgad finanšu schēma sākas ar deficītu, ar apgrūtinājumiem no iepriekšējiem gadiem. Jau sākot runāt par 2013. gadu budžetu, mēs jau sākumā teicām, ka īstenošanas procesa laikā būs ļoti liels grūtības sas, sa, kas ir saistīts ar maksājumu problēmām. Un tagad arī komisija to skaidri saka, ka problēmas ar naudas plūsmu, ienākošās naudas plūsmu, kas būs īpaši grūta gada pirmajā pusē un tikpat grūta arī gada otrajā pusē. Un, kas attiec uz kohēzijas politiku un atšķirības starp to, kas mums bija 2012. gadā 15,50 miljārdi un summa, kas bija pieejama, 28,9 miljārdi bija pieejama. Tur ir milzīga atšķirība starp abiem skaitļiem. Milzīgs caurums, es pat teiktu. Tā kā ir nepieciešama stratēģija, lai mēģinātu vismaz ierobežot šīs situācijas ietekmi. Un visdrīzāk tas būs pakāpeniski. Tas arī netika apstrīdēts plenārsēdē un nu, par to tik lēmts. To augstākajā līmenī parlamenta priekšsarētājs Šulc kungs arī aicināja 2,9 miljārdus eh, nesakto maksājumu no iepriekšējā gada vēl pārcelt visdrīzāk eh, pēc faktiskā budžeta grozījumiem tie būs 2,6 miljārdi, kas tiek apzīmēta kā jauna papildus nauda. Pēc šīs augsta līmeņa vienošanās izskatās, ka pavisam drīz saņemsim konkrētu priekšlikumu bet tad paliek joprojām problēma ar maksājumu apropriāciju trūkumu. Es neesmu pārliecināts, ka mums ir jāgaida līdz beigām, lai nāktu klajā ar milzīgu budžeta grozījumiem. Padomi jau šobrīd zina, ka mums nepieciešamas maksājuma apropriācijas daudz lielākā apmērā, lai sektu saistības, kas rodas gada laikā. Līdz ar to mums ir nepieciešams izlemt, Tātad par šo pirmo budžeta grozījumu, lai tas neaprobežotos tikai ar šobrīd izskatāmiem maksājumu pieprasījumiem, bet varbūt nu, veidot viņu tādu pamatīgāku, lai mēs varētu iesākt jau šo procesu, ņemot vērā vajadzību pēc naudas plūsmas gadu laikā un atvieglot tādējādi budžeta izpildi. Lai nebūtu tā, ka mēs nonākam gada beigās kur ir pilnīgs haoss, ar kur tad jātiek eh, skaidrībā. Un tas daudzām dalību valstīm varētu būt pārāk liels sloks. Mums visiem, protams, dalību valstīs ir savas budžeta grūtības, tās var nepazudīs. Līdz ar to kopā ar komisiju paskatīsimies, kādas ir iespējas sākt to saulēcīgi un negaidīt šogad līdz oktobrim, pirms vērsties ar šādu budžeta grozījumu priešlikumu pie padomas. Un te mums, protams, ir jāsaskaņo laiki ar citām debatēm, kas notika ar parlamentu un padomu pat, ja tas ir par citiem tematiem, par daudzgadu finanšu schēmu, par budžeta īstenošanu. Nu, savā ziņā šie jautājumi ir saistīti. Jo ko mēs nevarēsim nosegt 2013. gadā, protams, tiks pārcelts uz nākamajiem gadiem. Paldies, referenta kungs, tagad Ivailo Kalfins. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlos pateikties komisāram Levandovskim par uh, sniegto informāciju. Tāpat arī vēlos pievienoties Giovanni Lavija uzdotajiem jautājumiem par šo gadu un par nākamo. Jo mēs redzam šeit tendenci, kas rada bažas. Ja es pareizi saprotu prezentētos skaitļus, ko komisārs Lemondovskis mums stādīja priekšā, pat ja mēs izmantojam eh, šos eh, rezervus, mums būs joprojām 7 miljārdu nesēkt saistību, vairāk nekā iepriekšējā gadā eiro izteiksmē. Tagad pat ja padomi dod mums 11 miljārdus, uh, mums vienalga paliks 22, 23 eh, miljārdiem eh, maksājumu. Bet, ja nu padomu nepiekrītam, tad mums 33 miljārdi pietrūks. Tad neapmaksātai maksājuma pieprasījumu, kas nozīmē dubultā tas, kas mums bija iepriekšējā gadā. Un, un tās ir tendences, kas rada milzīgas bažas. Nu, maksājumu komisārs prasīja, kā mēs uz to skatāmies. Nu, vienīgais veids, kā uz to var skatīties, ir tas, ka dalību valstīm ir nepieciešams sniegt finansējumu, lai mēs varam nosakt saistības. Ja jūs varat izdomāt kādu citu metodu, jo acīm redzot, uh, saņemsiet arī Nobel prēmiju ekonomikā, bet eh, situācija, manuprāt, ir vienkārša. Vai nu dalība valsts sēdz neapmaksātās saistības, vai arī nesēdz. Ja netiek tas seks, tad eh, cietīs jau no tā paša dalība valstis. Un tad redzēsiet, kas notiks. Mēs jau redzējām to pagājušajā gadā. Ja Eiropas komisija uh, neizpilda un nesad šos maksājumus, tas rada slogu nacionālajiem budžetiem, jo tieši no nacionālajiem budžetiem tiek maksāts atbalsts saņēmējiem. Kas nozīmē, ka Eiropas e, pusgada ietvaros dalību valsts principā saņem sodu, varētu teikt, no komisijas, jo ir pārsnieguši deficīta ierobežojums. Tā ir tāda politika, kas absolūti ne, ir nepieņemama. Uz tā maigi izsakoties vēl. Tā ir liela problēma. Viens no risinājumiem, kas varētu būt, un to mēs arī jau ierosinājām, un tā, tās nav gluži parlamenta risinājums, tas nāk no budžeta komitejas tikai, uh, bet vienkārši varbūt neņemt vērā iemaksas Eiropas eh, parlamentam kā daļu no izdevumiem, lai vismaz nesodītu dalību valstis par viņu neapmaksātajām saistībām, kā sodu no Eiropas Savienības iestādēm. Nu, es zinu, ka daudz kritizē šo priekšlikumu, bet nu, šitāds eh, risinājums vismaz ir iespējams, lai izvairītos no tā, ka dalību valstīm e, savā ziņā tiek uzlikt sots. Un šī problēma ir struktūrāla. Tā nav uh, problēma, kas uzrādās šogad ar naudas plūsmu. Tā ir struktūrāls dabas problēma. Un lielā mērā tā izriet no tā, ka dalību valstis un vismaz dažās no viņām uh, šie saistības nesakrīt ar maksājumiem. Viņi pievērš uzmanību tikai uh, maksājumiem. Viņiem vienalga, kādas ir saistības, viņiem vienalga, kāda ir griezti noteikti. Un tā rezultātā šobrīd mums ir nepieciešama papildus nauda, lai samaksātu rēķinus vienkārši runājot, un tas nav papildus budžets, kā daudz to saprot. Mēs neprasām tērēt vairāk, mēs prasām tērēt to, par ko jau panākt ir vienošanās starp valstu vadītājiem, starp dalību valstīm. Problēma ir tā, ka Tā ir pilnīgi nepareiza pieeja budžetam vispār. Un pirms tam dalību valstis mēģināja vēl vairāk pazemināt eh, komisijas sagatavotā budžeta eh, projektu, grozījuma projektu skaitļus. Un tā ir struktūrāls dabas problēma. Vienīgais veids, kā atrisināt struktūrāls dabas problēmu, ir risināt to struktūrāli, tāpēc mēs runājam par elastību no viena gada uz otru, no viena perioda uz otru. Un ko jūs ierosinājat par iepriekšējo gadu no šiem trim instrumentiem ar eh, šīm eh, neizpildītām saistībām? Tas vienīgais, kas tur parādās, eh, kā risinājums, ir pārcels nākamo gadu. Vienalga, vai N plus 1, vai N plus 2, vai N plus 3. Mainās tikai gads, uz kur mēs to pārceļam. Jūs prasat 7% eh, rezervēt eh, fondos dalību valstīm, bet tas jau neatrisin problēmu. Tie ir dažādi mēģinājumi pārcelt neatrisinātās problēmas uz nākamo gadu. Mums ir nepieciešama struktūrāla risinājuma. Struktūrai jābūt tādai, tātad saistības no vienas puses un pretī ir jābūt budžetam no dalību valstu iemaksām. Un naudai jātiek tērētai par konkrētu mērķi. Un, ja mēs to iekļaujam pašu resursu direktīvā, jūs redzat, kur ir problēma. Pašu resursu direktīvā mums ir konsultācija procedūra, tad, kur parlamentam ļauts tikai izteikt atzinumi, tad jums ir apspriešana padomē un tad ratifikācija nacionālos parlamentos. Es domāju, ka mums ir jāiet uz priekšu sarunās ar daudzgadu finanšu schēmu, risinot struktūrālu problēmu tā, lai to atrisinātu, nevis vienkārši pārcelt. Mēs nevaram to pārcelt nepārtraukti. Redzat, šogad jau dubultosies šīs parāda summas, tad, un tad eh, problēma kļūst pilnīgi nekontrolējama. Paldies! Jā, paldies! Galies Sabalkundze! Mūsu jaunā priekšsēdētāja vietniece šodien ievēlētā no sociālas demokrātu grupas. Jā, paldies priekšsarētāji. Sekojot eh, Giovanni un eh, Ivailo Kalfina loģikai, šie skaitļi jau principā tikai apstiprina to, ko mēs jau zinājām, kā šī situācija būs. Eh, mums ir acīm redzams problēmas maksājuma pusē. Esmu veikusi līdzīgas aprēķins, varbūt ne ar šiem skaitļiem tieši, bet līdzīgi. Tad 11 miljārdu maksājumu rezervēs nav pietiekami šogad. Mums ir 16 miljārdi no iepriekšējā gada. Un maksājuma skaitlis, kas mums ir šogad piešķirts, ir zemāks vēl nekā komisija ierosināja. Par 5 miljārdiem mazāks, ja ne, nekļūdos. Tātad 15 plus 16 ir deficīts un 11 miljārdi rezervē. Tad pastāv liela atšķirības ar šiem skaitļiem. Jāpaskatās ir arī uz griestiem daudzgad finanšu schēmā noteiktajiem. Jau tad, tad mēs tikai palielināsim deficītu šogad. Un tas nozīmē, ka šī gada beigās būs vēl lielāks problēmas nekā pagājušajā gadā. Un gal galā mēs nebūsim atrisinājuši arī iepriekšējā gada problēmas. Tās tik summēsies. Tā kā problēma ir e, struktūrāls dabas problēma. Man interesē šī elastības ideja kā risinājums. Nu, ne jau elastība ir novedusi pie šīs situācijas. Problēma bija tāda, ka padomu negribēja dot naudu, kas ir nepieciešama rēķina apmaksai. Un tā tas bija 10, 11 un 12 gadā. Mums ir maksājuma skaitļi, ko saņēmām no komisijas. Varam arī redzēt rezultātu šobrīd. Um, Tātad, ja nauda būtu iedot saulēcīgi, mums nebūtu šīs problēmas, kas būtu tagad. Varam jau runāt par elastību, bet ko tas īsti nozīmē? Jā, tas jūs varat runāt, ka mums būs vairāk instrumentu mūsu rīcībā, mehānismu, bet ko tas nozīmē? Vai mēs saņemsim no padomas nepieciešamo elastību vai nē? Ja mēs nemainīsim situāciju ar maksājumiem, nekas arī nemainīsies problēmu ziņā. Tā skaitā attiecībā daudzgadu finanšu schēmas priekšlikumu. Mēs jau no rīta šodien runājam, ka mēs esam diezgan tālu no tiem skaitļiem, ko vēlējās parlaments, un pat no tām, ko komisija ierosināja Katrīna Trautmann eh, šorīt eh, savos izteikumos sacīja to, ka mēs nevaram skatīties, eh, ka zāles pret visām nelaimēm būs šī vidēja posma pārskatīšana. Un attiecībā uz Lamasūra kungu paziņojumu 34 miljārdu eiro samazinājums salīdzinot ar komisijas priekšlikumu 90 miljārdu samazinājums. Un sākotnēji mēs gribējām par 100 miljārdiem vairāk nekā mums eh, šobrīd tiek piedāvāts. Tas ir milzīgs samazinājums no padomas puses. Būs milzīga cīņa, lai panāktu kaut kādus daudz maz atbilstošus skaitļus. Tas būs grūti, jā, bet nu. Sura komiteja Eh, divus gadus ir strādājusi un eh, cerams, ka mums nonāksim pie eh, labākiem skaitļiem, bez tik milzīgiem samazinājumiem un runājot par elastību. Bet, nu, elastība jā, bet tā jau nav nekāda panacēja, tas pret, pret visu mums nepalīdzēs, tas nepalīdzēs kompensēt milzīgo samazinājumu. Tas varbūt palīdzēs ITER programmai finansēt to, to tam mēs varam izmantot, bet šeit jau ar elastību vien nepietiks tik milzīgi atšķirību sekt. Nu, katrā ziņā programmām nākamajiem septiņiem gadiem ir nepieciešams atbilstošs finansējums. Varbūt mums būs jāatgriežas pēc diviem vai pieciem gadiem pie tā, bet mums jau nevajadzētu šobrīd to ierēķināt. Būs jauns e, komisijas sastāvs, jauns parlaments sastāvs, dalību valstu valdībās, būs jauni premjerministri. Nevis tie, kas šobrīd e, piedalījās diskusijās. Respektīvi, es nevēlētos, lai mēs zaudētu uzņemto kursu un atstāt e, visas likmes, var teikt, tikai uz elastību un vidēja termiņu pārskatīšanu, saņemot tikai 90% no tā, kas mums vajadzīgs. Paldies, Alfonsī, kungs tālāk. E, Paldies, priekšsēdētāji. Es gribu teikt, ka uh, interesanti bija dzirdēt komisāra prezentācijā jautājums par 2012. gadu budžetu un par daudzgadu finanšu schēmu. Tie ir saistīti ne tikai uh, laika ziņā, bet arī uh, gaisotnē, kas valda padomē, ir tāds kā ledus laikmets Eiropas. Uh, gara ziņā. Tā ir pirmā reize, kā Lamas Urgungs norādīja, ka šis ir pirmo reizi piedzīvots samazinājums uh, finansēm jomā Eiropas Savienības budžetam. Un man pastāv bažas, ka šajā situācijā Eiropa parlamentam būs jāizdara ne tikai uh, Uh, ekonomiskas izvēles, bet politiska izvēle būs jāizdara. Uh, ja komisija uh, ir līgumu sargātāja, tad mēs esam Eiropas gara, Eiropas dinamikas aizstāvji parlamentā. Un parlaments var rīkoties trīs veidos - būt pasīvs. Ja mēs šeit runājam par elastību, ka ja mēs paskatāmies, kā beidzās 2012. gada budžeta izpilde, kāda ir situācija 2013. gadā, ka ir ļoti liela atšķirība starp maksājumu un saistību apropriācijām ši, šajā daudzgad finanšu schēmā. Tas nozīmē, ka mēs tā kā cīnīsimies, lai dabūtu mašīnu, kurai nav motora. Mums nebūs iespējams īstenot šo elastību, jo e, ierobežojumi būs tik stingri, ka nebūs e, līdzekļu robežas E, rezerves. Tālāk par pārskatīšanu vidusposmā, par vidusposmā pārskatīšanu. Es baidos, ka arī tas nebūs iespējams. Mēs iebraucam tādā daudzgadu tunelī, no kura vairs netiksim ārā. Protams, vajag jau šīs lietas darīt, to mēs atbalstīsim, bet es uzskatu, ka tā ir tāda pasivitāte. Uh, ja parlaments kurnēs, ar to vien nepietiks. Es domāju, ka parlamentam ir jācīnās, ka tas ir vienīgais risinājums. Mums ir jāizteno tās pilnvars, ko mums ir piešķīris uh, Lisabonas līgums, un mums ir jānoraida šis daudzgadu finanšu schēmas priekšlikums. Un tikai tā mēs varēsim izrauties no šīs negatīvās situācijas jo mēs redzam, šeit ir vairāk ne četri, kā 40 lapušu, bet nav jau vairs par ko diskutēt. Viss jau šeit ir līdz pēdējam punktam izlēmts, un visi, visi ir savstarpēji saistīti. Ja kāds pieprasīs kaut ko vairāk, tad viss šīs uh, Van Rompoja kunga radītais līdzsvars sabruks. Tas ir tāds starpvaldību līdzsvars, nevis Eiropas. Uh, Uh, garā uh, gaisotnē panāks līdzsvars. Bet es domāju, ka mums vienkārši ir jāpieņem lēmums, noraidīšu daudzgad finanšu schēmu. Cits izējas nav. Paldies! Tā ir zaļo grupas nostāja. Tagad vārds Jānam Mulderam. Paldies, priekšsarētājs, arī vēlos pateikties eh, komisāram par viņu pil, pilnīgi skaidru nostāju. Es nezinu, vai viņš mums piekri, piekritīs man analīzai, bet mēs esam dīvainā situācijā. Komisija prasa no dalību valstīm būt sabalansēts budžets, šeit ir 3% deficīts, bet gal galā balansēt dalību valsts uh, spiež, lai komisijai būtu budžets deficīti. Un līdz ar to tāda situācija iepriekš nav bijusi parlamenta priekšsarētājs ik pa laikam ir atgādinājis, ka tas nav saskaņā ar līgumu, vai komisija piekrīt, ka tādējādi tiek pārkāpts līgums, un mēs esam juridiskā situācijā nonākuši problēmās, ja mēs pieļaujam apzināti šādu situāciju, kad līgums skaidri saka, ka tā tas nedrīkst būt. Vai komisārs tam piekrīt? Solījums par jauniem līdzekļiem jaunu naudu. Vai komisija ir optimistiski noskaņota, ka padomē faktiski izpildīs savu solījumu? Jo mēs visi uz to paļaujamies un to arī gaidam. Mana pieredze ar padomu rāda, ka viņi nevienmēr pilda savus solījumus. Kā komisāram liekas šobrīd? Cik viņš ir optimistisks par šo jautājumu? Viena no receptēm problēmas risinājumam, ko viņš minēja, lai neradītu maksājumu krīzi, ir elastība visos veidos, un tam es varu piekrist. Bet arī Kalfinkungs, manuprāt, pieminēja pagarināt N plus 2 noteikumu un pārtaisīt to par N plus 3 noteikumu. Es īsti nesaprotu, kādā veidā tas palīdzēs atrisināt situāciju. Tas nozīmē tikai atlikt situāciju un kopumā pasliktināt tikai to. N... Paldies pārēja no N plus 2 uz N plus 3. Palielina R, RAL apjomu, bet maina tā formu. Nu jā, mēs esam vienisprātis. Tās ir tāda, tāds estētisks pasākums. Salvadors Garīga. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Jā. Mēs no M plus 2 pāriem uz M plus 3. Nu, es nezinu, kā man to vajadzētu novērtēt. Daži diezgan skaidri izteicās par to. Uh, Taču es sākumā gribētu saņemt no komisijas konkrētos skaitļus. Pirms tam es nevaru šīs normas N plus 3 paplašināšanu nemaz novērtēt. Ikvienā uh, likumdošanas periodā parlaments pats izstrādā savu finanšu tāmu, un es domāju, ka mūsu pienākums ir šo mandātu noslēgt ar pēc iespējas labāku finanšu vienošanos, raugoties uz pastāvošajiem apstākļiem. Parlaments, kas tiks ievēlēts 2014. gadā, tam ir jāuzņemās atkal savas saistības un atbildība. Manuprāt, tas ir skaidrs, taču tagad mūsu atbildība atrodas vēl mūsu priekšā. 27 dalība valsts bija spējīgas vienoties, un šī vienošanās ir viss kas cits, nevis apmierinošs rezultāts tas nesaskan ar komisijas un parlamentu finanšu prognozēm, un vēlos atgādināt, ka tā ir esošā realitāte. Vienošanās, par ko Eiropas institūcija ir pieņēmusi lēmumu, kas ir tikpat leģitīma kā mūsu institūcija, un mēs jau no rīta runājam, vai nu mēs šo finanšu lēmumu atdosim atpakaļ padomē un pieņemsim savu lēmumu, vai arī mēs ielaidīsimies sarunās, un šīs sarunas varētu attiekties uz skaitļiem, iespējams, ka visu vienošanos vēl var uzlabot vai arī mēs panāksim starp institūciju vienošanos, kas, manuprāt, būtu vissaprātīgākais un vienkāršākais ceļš. Ja mēs nevaram palielināt griestus, un ja mēs vēlamies kaut ko izmainīt saistībā ar skaitļiem un arī tika pieminēta jau elastības palielināšana, es domāju, ka mēs no parlamenta puses vienmēr esam atbalstījuši elastību. Uh, Un Barozo kungs eh, priekšādā konferencē pirmdien vēstīja, ka elastības palielināšana mums eh, ļoti panāks pretī, tā kā mēs to pieprasījām arī savulaik sur komitejā. Taču kopš 2011. gada jūnija šura komitejas ziņojuma iepazīstināšanas parlamentā ļoti daudz kas ir mainījies. Uh, un mēs pieprasām daudz lielāku elastīgumu, raugoties arī uz noteiktajām robežām maksājumos. Mums ir nepieciešama arī daudz lielākā elastība starp dažādajām izmaksu sādaļām, un šeit mums vēl vajadzētu pārbaudīt iespējas. Elastība pat par sevi ir ļoti svarīga, neatkarīgi no apjomiem, uz, uz ko tā attiecas, neatkarīgi no tā, par kādām sadaļām mēs lemjam. Uh, ja izdevumu kategorijas samazināsies, tad elastības loma tikai pieaugs. Un tas mums ir jāņem vērā. Komisāra Levandovska kungs, kam es vēlreiz vēlos sirsnīgi pateikties par skaidrojumiem, jo viņš daļēji ir ņēmis vērā arī budžeta komitejas ieteikumus, ieteikumus, kurus mēs jau esam pieņēmuši pēc 2010. gada neveiksmes. Nē, atvainojiet, tas, tas notika 2011. gada novembrī. Tur bija teikts, ka pastāv vēlme glābt procedūru, ja lēmumu par skaitļiem tiks atlikts pēc iespējas vēlāk. Un šobrīd situācija ir daudz labāka nekā bija 2011. gada novembrī. Šie jūsu iesniegties skaitļi, jūs gribējāt dzirdēt mūsu viedokli no politiskajām grupām, gribējāt dzirdēt, ko mēs uh, plānojam darīt ar šiem budžeta um, grozījumiem. Un šeit es piekrītu Giovanni. Mums ir tiešām Horvātu situācija jāaplūko atšķirīgi, jo nabaga Horvāti jau nevar būt vienīgie vainīgie saistībā ar mūsu finanšu problēmām. Un runājot par šo budžetu grozījumiem, kādi maksājumi šeit būtu jāiekļauj un kad, vai nu 2,6 miljardi, vai arī kāda lielāka summa. Un manuprāt, ir būtisks tas, ka lai mēs rīkotos starp martu un maiju. Kādēļ šajā laika posmē? Tādēļ, ka mēs pārbaudām padomis labo gribu vienoties ar parlamentu. Ja nevaram, ja padomi nevar pārstāvēt savus kritērijus, tad, nu, tiks pazaudēta viņas uzticamība. Un tad es gribu zināt, vai būs iespējams ievērot šādu laika grafiku, vai tas būtu, jo ātrāk mēs to padarīsim, jo tas būs labāk uzticamībai, tas nodrošinās arī tekošos līdzekļus dalībvalstīm, kuras arī nevar gaidīt līdz oktobrim, kad būs iesniegts mainītais grozītais budžets ar konkrētiem skaitļiem. Un tādēļ es ieteiktu jau martā un maijā noteikti daudz lielāku summu nekā 2,6 miljārdi eiro. Paldies. Jūtas Hogs kungs. Paldies. Mm, vienmēr pastāv vēlme uzklausīt atsevišķos kolēģus, taču tagad aprobežošos ar trim punktiem. Pirmkārt jau pieminētā tabula, otrkārt mazliet par decentralizētajām aģentūrām un treškārt par 2012. gada budžetu. Runājot par tabulu. Šajā tabulā, par kuru komisārs atsaucās, ir uh, kļūdīgi un maldinoši. Mēs šure komitejā nekad nesam sagatavojuši šo tabulu, kur ir attēlotas atsevišķās sadaļas. Mēs esam noformulējuši ļoti daudzas nodaļas, un tur mēs esam pateikuši, ko vēlamies. Un tur nekad nebija runa par to, ka mēs gribam vismaz par 5% vairāk nekā noteikts 2013. gada robežās. Uh, un vēlamies to vienlaicīgi sadalīt pa visām sadaļām. Pilnīgi pretēji. Mēs ļoti skaidri pateicām, ka vēlamies gan reģionālo struktūru politiku, gan lauksaimniecības politiku ar uh, attiecīgo reformu iesaldēt saskaņā ar pašreizējo finanšu rāmu. Tas nenozīmē, ka mūsu papildus 5%, nu, nezinu, kurš sastādīju šo tabulu, bet viņam tad vajadzēja arī koncentrēties uz konkurētspējas sadaļu, uz pilsonību. Mēs zinājām, ka šeit mums ir nepieciešama lielāka līdzekļa, un arī attiecībā uz ceturto sadaļu, kur runa ir par visām saistībām, kuras esam uzņēmušies attiecībā pat mazāk attīstītajām valstīm. Tad šī tabula. Es zinu, kādu, kādu personu sekretariātā to ir sastādījis, taču es gribu, lai tā tiktu salab, izlabota, lai mūsu prasības šeit at, tiktu atspoguļots korekti. Otkārt, decentralizētās aģentūras. Tas ir pilnīgi pareizi, kas ir šajā slaidā tika parādīts proti, ka mums ir jāsagaida kompromiss un kā tas viss ir sadalīts atsevišķajās sadaļās. Un ka tad pēc tam ir jāatjauno starp institūciju vienošanās, un es uzskatu, ka tas ir paša protami, ka mums ir nepieciešama nodaļa 47, 47. paragrāfs, varbūt ar citu numuru, bet saturiski tas ir nepieciešams. Un mērķim jābūt tādam, ka aģentūru budžetam nav jābūt ja saskaņotam tikai ar daudzgad finanšu plānu, bet kā arī aģentūru budžetiem pašiem jābūt līdzsvarotiem. Un kādēļ es to tā saku? Mēs zinām, ka finanšu aplēses tiek komisijā sagatavotas uz iepriekšējiem komisijas uh, finanšu aplēsēm, un pēc tam nāk pārējās institūcijas un padome, un daudzos gadījumos ir tā, ka uzdevumu saraksts arvien pieaug un pieaug un kļūst arvien apjomīgāks. Un tas nozīmē, ka pēc Uh, šīs likuma pieņemšanas ir arī attiecīgi jāmaina finanšu aplēs, un tad tas tā, ne, tā kā tas nenotiek, tad mums ir grūtības ar ikgadējo budžeta procedūru. Tādēļ es vēlētos, lai mēs paturētu šos jautājumus prātā, kā šīm aģentūrām jābūt saskaņotiem budžetiem ar uzdevu, viņiem nepieciešamiem uzdevumiem. Treškārt par 2012. gada budžetu. Es jau pagājušajā gadā atkārtot teicu, ka uzskatu to par likuma pārkāpumu. Vēl joprojām uzskatu, ka tas tā nevar notikt, un visu laiku es esmu sev jautājusi, kā mēs, lai izdarām spiedienu padomē, spiedienu atsevišķajām dalībvalstu valdībām, lai viņas saprastu, saskatītu, ka rīkojas kļūdaini tā laipni izsakoties. Un es centos uzzināt, kas ir subsīdiju saņēmēju, un vai tas ir tā, kā teica Vēlo Kalfins, ka dalībvalstu budžetiem tad ir jāsadz nesamaksātie komisijas rēķini. Un tas, ko es noskaidroju, ir tā, ka Vācijā tā nav. Ne federālais budžets, ne pavā, federālo zemju budžeti gadījumos, kur tiek pārbaudīti uh, fondu līdzekļi nav atbildīgie par trūkumiem, tāpēc ka visu projektu vadītāji, nu, piemēram, Šlesvika Holšteinā dodas pie investīcija bankas, citā pavalstī pie citas institūcijas, katrā federālajā zemē ir konkrēta banka, kas tad iestājas šādā situācijā. Un pirmo reizi uh, Tas ir 18. februārī. Esmu atradusi projekta īstenotāju, kas tā raksta, ka mēs bankrotēsim, ja nesaņemsim līdzekļus. Un tā ir institūcija, kas saka, mēs nevaram norēķināties, un investīcija banka saka, atvainojiet, mums nav naudas. Uh, Un otrais projekts ir uh, visas uh, federālās valdības vadīts projekts, kur runa ir par 980 tūkstošiem eiro lielu projektu, un Vācijas administratīvā institūcija, kas tikai pārvalda šo projektu, saka, ka nav naudas, un tagad projektu vadītāji prasa, kā lai mēs rīkojamies, kad mēs varam rēķināties ar Eiropas struktūra fondu līdzekļiem. Nu, iespējams, iespējams, ka tiešām ir projekti, kas iespējams tiešām bankrotēs, ja nesaņems līdzekļus, un viņi tiek sarīdīti pret uh, attiecīgām valdības institūcijām. Nu, es nezinu, kāda ir tiešām šī reālā situācija, bet es pievienojos Salvadoru teiktiem, kad mēs saņemsim skaitļus par grozīto budžetu un par kādām summām būs runa. Ja mēs atkal sāksim runāt par šiem 2,9 miljardiem, kas, manuprāt, vienkārši nav diskutējums jautājums, ja mēs atkal tiešām runāsim par tādiem kumos veida sadalījumiem. Nu, komisāra kungs, tiešām negrieziet šo salāmī desu pa šķēlītēm, ja dodiet desu, tad pilnīgi visu. Nu, parasti jau tā ir vienkārši sausa maize, tad dodiet vismaz visu sauso maizīti, nevis tikai šķēlītes. Un mums ir jāpiespiež padomēji būt atklātiem. Mums taču ir paraksti no padomas prezidentūras, no komisijas prezidenta un no mūsu priekšsēdētājiem. Mums taču jābūt iespējam, ja mēs nespēsim martā apskatīties šo koriģēto budžetu un tad pieņemt to maijā, tad mums vai jums, jo mēs jau nesam administrējošie, uh, tad mums būtu jābūt iespējamam tiešām norēķināties par visiem trūkumiem. Tātad pēdējais runātājs pēc Jutas eh, desas eh, ir eh, Bakalau Fernandes. Lielas paldies priekšsēdētāji. Runājot par budžeta deficītu. Uh, Tas, manuprāt, ir nelegāls jautājums, kas pārkārt likums, kas rada nepatīkamu situāciju visiem, īpaši komisijai, kas ir, tā teikt, likuma pārvaldītāji, līguma pārvaldītāji, bet tas nozīmē arī trūkums komunikācijā. Jā. Ja budžetā ir deficīts, kas tad zaudē līdzekļus? Tie ir reģioni, uzņēmumi, un nacionālajiem budžeti nedrīkst būt ar deficītiem, viņiem tas ir jāsamazina. Bet nu labi, ja mums būs deficīts, tad maksājums veiks nevis tie, kuriem ir jāmaksā, un tas atkal ietekmēs nacionālos budžetus. Runājot par daudzgadu plānošanas konceptu, Mēs vienmēr palūkojamies uz nākamo budžetu, un tas nozīmē, ka 2014. gada budžets seks uh, uh maksājuma apropriācijas no 2013. gada, un tādējādi mēs samazinām finanšu plānošanu no 2014. līdz 2020. gadām. Tā ir politiskas dabas problēma, kas mums ir jāatrisina un kādas ir risinājumi, lai komisijas izteiktais priešlikums likvidētu šīs problēmas ar maksājumiem. Mm, šis projekts tikai zaudē uzticamību. Gribēju vēl jautāt, runāt par D FS eh, padomu noteiks summas, un otras puses mums ir div, stratēģija 2020, tur to saistītie mērķi, un tad mans jautājums ir, tās summas, kuras padomu paredz, vai ar tām ir iespējams sasniegt šīs stratēģijas mērķis, un ja tas tā nav iespējams, tāda stratēģija nedarbosies, un vai tad mums nevajadzētu vērsties pie padomas un teikt, ka ar šīm summa mēs nevaram sasniegt mērķus, kas ir jāsasniedz līdz 2020. gadam. Tas nozīmē, ka arī šie mērķi ir jāizmaina. Un runāt par elastīgumu. Vai ir iespējams palielināt elastības instrumentus? 400 miljārdi eiro gadā tika pieminēti. Mm, tā ir summa, kas būtu iespējams jāpārskata. Varbūt, ka tā varētu būt kā papildus summa ikgada budžetam. Paldies, godātie kolēģi, komisāra kungs, jums tika uzdot daudz jautājumu, mēs jūs aizkavēsim ilgāk nekā bija paredzēts, bet jūs nesat mūsu ķilnieks. Paldies, paldies, šī bija ļoti tāda saturīga viedokļu apmaiņa. Un vismaz eh, no politiskās puses šie būtu visi izteik, iete, teiksim, tādas izteiktākās iebildes paudē jau sākumā Lama Sūrkungs. Tas ir pamatoti. Parasti jau vienmēr ir kaut kādas uh, diskusijas starp padomu un parlamentu par summām. Uh, Bet šeit mēs runājam par līguma pārkāpumiem. Es pat teiktu, ka tas ir pārāk stingrs formulējums. Es atceros 2005. un 2006. gada pieredzi, un no procesuālā viedokļa šoreiz parlaments tika daudz agrāk iesaistīts varbūt ne tik daudz, cik gaidījāt, bet vismaz jūs tikāt informēti. Salīdzinot ar Ungāru un Polijas ehm, prezidentūrām, iesaistot parlamentu procesos, sākot jau ar mūsu sākotnējo priekšlikumu un pēc tam ar valstu vadītāju samitu. Un paskaroties secinājums, kur ir sestajā punktā skaidri teikts, šis ir pilnvarojums sākt sarunas ar parlamentu, tad jau no nu, tādējādi pēc būtības tas nav līguma pārkāpums. 2005.6. gadā situācija bija savādāka. Bet Alliance mēģināja sacīt, ka tādējādi mums Eh, šeit eh, nerodas koplēmuma procesā iespējas parlamentam teikt savu vārdu. Un mēs varam runāt par to, kas ir kvalitatīvi, ne tikai noteikumu kohēzijas jomā, pētniecībā, attīstībā, lauksainiecībā, makroekonomiskā nosacījuma, tā saucamā zaļināšana kaut kādu budžetu elementi, kur, kas būtu ieviešami likumdošanā, jo savādāk viņi nepastāvēs. Un nu, šeit ir parlamenta loma, kas tam spēlējam. Tas arī tika skaidri pateikts, kas attiec uz tā, minētajām dāvanām. Nācamies nu, uz vienīgais veids, kā panākt uh, e, vienošanās starp visām valstīm, uh, ir šīs nelielās dāvaniņas, bet tās redzamas, tās nav paslēptas. Bet pēc kādiem principiem tas tiek darīts, kāda ir noteikuma? Nu, Atcīmredzot, likumdošanā tas ir jā, jānosaka. Savādāk tas nevar pastāvēt. Un šeit arī ir būtiski parlamentu loma. Jānis Mulders sacīja, un arī Fernandes kungs to komentēja par to šo struktūrālos deficītu problēmas. Palasot līgumu, 301. pāns, ja nekļūdos, nosaka, ka tā ir eh, līgumai paredzēts, ka mēs nevaram tērēt vairāk, kā saņemam. Principā tas nozīmē, ka ir jābūt līdzsvaram budžetā. Pat privātajās mājasemniecībās ir iespējams aiziet uz banku un aizņemties papildus līdzekļus. Mēs nevaram to darīt. Mēs nevaram būt deficīta situācijā. Mums ir saistības, kas tuvāk ir parādam, nevis par šādam struktūrālam deficītam. Un tas tomēr ir līgums. Līgums būtu pārkāpts. Un mēs vienmēr esam ļoti tuvu līguma pārkāpšanai. Jā, mēs neizpildām 323. pāntu, kas nosaka, ka padome un Eiropas parlaments uh, nodrošina to, ka Eiropas Savienība var pildīt savus e, tiesiskos pienākumus. Tās tiešām būtu pārkāpums. Bet pagājušā gadā sastais budžeta grozījuma projekts palīdzēja īstenot to, kas ir nepieciešams. Protams, tur bija arī apturēt maksājumu, pārtraukt maksājumu, iekrāt parādu, bet pateicoties e, šiem grozījumiem, mēs varējām nodrošināt to, ka saistības tiek pildīts. Kalfin kungs un Juta Hauga nu, minēja, ka šeit, šeit jau nav runa tikai par uzticamību, bet arī par dalību valstīm, jo viņi prasa kompensēt mak maksājumus. Un, ja tas tiek aizkavēts, tas rada problēmas finanšu ministrijai, tas rada arī faktiskas ekonomiskas izmaksas dalību valstī. Kopumā es domāju, šeit mēs, eh, protams, varam diskutēt eh, par to, kas ir līguma pārkāpums, kas nē. Un Alana piezīme par to, ka mums nevajadzētu uzņemties atbildību par nākotnes budžetiem, jo mēs te daudzi pazudīsim no šīm pozīcijām, no šiem amatiem, bet atceros Alans Lamazūrs, Juta Hauga, Jans Mulders, Raimers Bēge bija man blakus parlam no parlamenta puses. 2005. un 2006. gadā vadīju sarunas, acīm redzot, eh, tāda otrreizējai pārstrādē daudz no jums ir veiksmīgi saglabājušies. Tik tiešām ir personīgi šī ilgtspēja ir nodrošināta. Un tas tā atbildot uz Alana minēto. Bet faktiskā problēma, un tagad tas tiek arī ļoti e, nopietni debatēts parlamentā, nodrošināt caurskatāmību. Nacionālās delegācijas, kā jūs zinat, nāk ar saviem aprēķinu vedējiem, šiem kalkulatoriem, balstās uz noteikumiem, Tātad, vai papildus tam, tad ir kaut kādas pieminētās dāvāns, vienīgais, ko viņi saņēma klāt, bija tikai un vienīgi lauka attīstības sadaļā. Bet tas notika tikai individuālām delegācijām, vēl nezinot, cik būs e, kopējais apjoms citām delegācijām. Līdz ar to savā ziņā tā ir tāda nediskriminēšanas taktika. Mēs neinfo, ne, nesniedzam skaitļus uh, no komisijas puses dalību valstīm, bet tā ir problēma arī. Ja parlaments pilnīgi pamatoti, kā Žozef Dāls sacīja, uzskata, ka sarunas uh, eh, bija tāda, pielīdzināja sarunas padomē tāda zirgmīšanai, nu tad Protams, ka parlamenta stratēģijai būtu jābūt prasīt caurskatāmību, bet īpaši svarīgi ir skatīties, kāda ir pievienotā vērtība. Es atceros, iepriekšējā sanāksmēs bija līdzīgās sarunās bija svarīgi nodrošināt prioritāti Erasmus studentiem, bet jūs esat vienīgā e, iestāde, kas cīnās par Eh, Eiropas ideju. Nu, tāda ir šo sarunu daba, tur notiek viss kaut kas. Tas varbūt nav pilnībā apmierinoši kā atbildi no manis uz šo lūgumu nodrošināt caurskatāmību. Es varu atgādināt, ka komisija nesniedz nekādus skaidrus. Katrs rēķināja pats. Un balstoties uz noteikumiem, Vienīgais izņēmums bija lauka atbalsts, lauka attīstības daļa, kur tika saņemts papildus atbalsts. Tad pāriet pie nākamā punkta, kas daudziem likās svarīgi. Giovanni Lavija, Salvadors Garīga, Juta Haugi, Ivailo Kalfins un eh, kolēģi, kur eh, jāpiedod, ka nevar pilnībā precīzi vārdu izrunāt, lai nesaindētu, varētu teikt, eh, nākotnes budžets ar 13. gadu situāciju. Jā, jums ir taisnība, ka mm, palasot deklarācijas no iepriekšējiem gadiem, tam būtu vajadzēja tādu trīs soli veikt pakāpeniski 2,6, tad Horvātija un tad tāds lielais um, budžets budžeta grozījums balsoties uz faktiskajiem skaitļiem, kā tas bija pagājušajā gadā, kas ir pieejams un kāda ir vēl neapmaksātā maksājuma pieprasījuma, lai risinātu tur Spānijas, Polijas, Slovākijas un citu valstu kompensācijas, kas viņiem pienākās. Tas bija tāds varbūt izņēmums. Šogad es nezinu, vai tas darbosies. Mums ir jāparāda dalību valstīm, kas viņiem ir zināms, bet mums ir milzīgi uzkrāto parādu. Uh, apjoms. Un tagad jāmēģina ir saprast, kā mēs ar to tiksim galā ar 11 miljārdu eiro rezervi. Ka ir nu, jāatsakās arī no dažām saistībām, tas notiks. 2013. gads saistībām ir sarežģīts gads, N plus 2, un N plus 3 šajā gadījumā ir N plus 2, līdz ar to ir papildus spiediens. Un, mm, zinot, vairāk procesi tiek pātrināti, kas varbūt nav tik dramatiski, ja mēs izvēlamies eh, tērēt 13. gada rezervu pilnībā. Galvenais, lai mēs eh, neiztērētu to pilnībā varbūt, bet eh, labākā metodika, kā to izdarīt. Nu, tas tāds politisks dabas jautājums ir, ne tikai tīri ekonomikas jautājums. Mēs vienalga radam neizpildītas saistības. Un šeit nav varbūt runa tikpat daudz par atšķirību nākotnē starp maksājumiem un saistībām. Jūs zināt, statistikā šie atšķirības starp saistībām un maksājumiem 2007, 13, 14, 15, 20 gadā nav tik liels. 1,05 parasti varētu būt procentuāli, nu varbūt nedaudz vairāk, bet manuprāt, pēc maniem aprēķiniem vismaz uh, neizpildītās saistības būs daudz mazāks, uh, varētu būt 200 miljārdu eiro. 200 miljonu eiro, atsimedzot, nu, mazāk nekā šogad, ņemot vērā uh, kāda ir pašreizējā situācija, bet šeit pastāv faktiski problēma. Tas nav struktūrāls deficīts. Tā ir tāda atbildība, kas vairāk būtu pielīdzinām parādam, nevis tādam deficītam, jo deficīts mums nevar būt. Mēs nevaram doties uz banku un aizņemties līdzekļu vai, vai vērsties kapitāla tirgu. Mūsu budžetam jābūt līdzsvarā. Tas nozīmē, ka tēriņiem ir jābūt tikpat lieliem, cik ieņēmumi. Un vēl viena lieta, vēl kāda minūte ir palikusi laika. Jautājums par elastību, šī diskusija par elastību. Es biju skeptiski noskaņots par to, vai elastīgi risinājums Saudars garīga pareizi atgādināja, ka tāda bija nostāja Sura komitejā. Uh, Un interesanti varbūt būs zināms, ka ar šādu elastību, ko mēs parādījām vienā no pēdējiem prezentācijas slaidiem, 2013. gada griesti ar pārceltajām summām rezervi būtu par 50 miljardiem lielāk nekā šobrīd ir. Tā kā, ja šī elastība būtu bijusi, nu, tas nozīmē, ka elastība nozīmē nezaudēt to, kas varētu būt nākotnēji maksājumi, maksājumiem paredzētā nauda. Un paskaroties faktiski īstenotās līdzekļus 2007.13. gadā, bet plus elastību, tad tas nav tik dramatiski. Bet tieši ar šādu svarīgu priekšnosacījumu, lai mums ir pilna apjoma elastība. Un, jo savādāk es varu teikt, ka tas noteikti nebūs jautri būt budžeta komisāram nākotnē. Ja nebūs šāds e- elastības elements. Alfonsija kungs arī uzdeva jautājumu par šo, kas attiec uz jūtas sacīto. Arī Jānis Molders par to prasīja. par šo jauno naudu. Padome ir vieglāk pārliecināt, ja mēs varam parādīt konkrēts skaits, bet tas nozīmē gaidīt līdz oktobra beigām. Bet šis, manuprāt, ir izņēmuma gads. Mums ir jāiet pie padomas daudz agrāk, parādot, kādas ir faktiskās vajadzības, kas jau balstās uz konkrētām normām, nevis uz to, kas reāli ir palicis budžetā un, un kāda ir maksājumu pieprasījumu, kas tops skaidri tikai oktobrī, kā tas bija pagājušajā gadā. Šogad, es domāju, mums tas jādara ir ātrāk, skaidri norādot uh, šīs lietas, un padomē, tas noteikti nebūs nekas negaidīts. Mēs nevaram varētu teikt, jau šobrīd sabojāt nākamo finanšu perspektīvu. Paldies par jūsu pacietību. Eh, merci, monsieur. Paldies, komisār kungs. Man tikai divi punkti vēl piebilstam. Pirmais, mēs saprotam, ka sastais budžeta grozījums, eh, tā priekšlikums mums tiks iesniegts visai drīz attiecībā uz 12. gadu priekšsēdētājs Šobrīd uh, tas tiek apspriests, bet daudzi norādīja, ka vajadzētu tādu lielāka apjoma budžeta grozījumu iesniegt nevis par 2,6 miljārdiem, bet uh, lielāku apjomu. Es uh, šobrīd gribēju dzirdēt arī jūsu viedokli, un es ņēmu vērā referentu nostāju un citus viedokļus, bet tas nebūs tā kā uh, desu griešana pa šķēlēm, bet uh, priekšsēdētājs. Es gribu uzstāt, šeit ir divas atšķirīgas problēmas. Un šeit es runāju kā prezidents Šulca pārstāvis. Ļoti skaidri pēc iekšējām garām diskusijām parlamentā un balsojumu par 2013. gada budžetu un runājot par uh, 2012. gada 6. budžeta grozījumu. Mēs uzskatījām, ka šis jautājums par 6. budžeta grozījumu ir jāatrisina šā gada sākumā, izmantojot jaunu naudu. Tātad, ja jūs 15. martā piedāvāja 2,3 miljārdus un pēc tam 6. 16. martā ar 15 miljārdiem, nu tad tā, bet uh, Šulc kungs šajā jautājumā būs pilnīgi nepiekāpīgs. Tas ir ļoti svarīgi. Ja parlamentu budžeta komiteja kaut ko pieprasa un norāda, kādēļ tas ir nepieciešams, tad tas ir ļoti uzmanīgi jāizlasa. Jūs mums teicāt, un mēs piekrītam, ka šāda veida sarunās pad parlamenta loma pret padomi ir uh, domāt par Eiropas dimensiju, jo par, uh, padomi vairāk orientējas nacionālām interesēm. Bet tai pašā laikā tagad mūsu deputāti saņem telefona zvanus no savas valsts galvaspilsētas, no pers, uh, pastāvīgā pārstāvja un uh, saka, man, man jums, man ir uh, skaitļi un es neteikšu jums, lai neviens te nebūtu skaudīgs, bet ja jūs būsiet pret šo kompromisu, kas mums ir triumfs mūsu valstī, tad jūs būsiet ļoti slikts savas valsts pilsonis. Un tā tālāk. Un tādējādi šī informācijas trūkums tiek izmantots un vai nu viņiem šī informācija ir un viņi to mums nevēlas sniegt, vai viņiem tās nav un viņi e, vienkārši blefo. Tātad šajā miglā un tumsā tad e, parlaments varētu vēl balsot e, aizklāti, un tad nu būtu pilnīgs šausmu scenārijs, budžets tiktu pieņemts pilnīgā slepenībā Eiropas Savienībai. Mēs to nevēlamies. Mēs vēlamies nodrošināt pilnīgu atklātību. Eh, lai būtu pieejami skaitļi, vai ja skaitļu nav, tad lai būtu dota aprēķina metode, lai varētu šo skaitļus izrēķināt par dalību valstīm, eh, par visām šīm politikām, lūk, ko ir nolēmusi 8. februāri Eiropadome. Vai arī, lai Eiropas komisija naklājā ar atspēkojumu, lūk, šeit ir visi šie skaitļi, par ko mēs vedām sarunas un vienojāmies. Un lūk, ko tas uh, nozīmē katrai valstī, kāda ir interpretācija attiecībā uz 8. februāra lēmumiem. Pārējais tas ir, tam nav nekāda pamata. Protams, te ir atsevišķi, kas apgalvo uh, cilvēkam, viņiem ir šie skaitļi, bet uh, nu, tā ir viņa paša atbildība. Liels paldies! Līdz ar to mēs uh, Eh, jūs atlaižam, jūs varat būt brīvs, un arī es pats tagad eh, sevi atbrīvoju, un manu vietu ieņems Juta Hauga. Liebe Kolleginnen un Kollegen! Cienījamie kolēģi, mēs turpināsim darbu, lai nepārsniedzam mums piešķirto laiku. Un tagad turpināsim ar balsošanu. Es domāju, ka jā, mums vajadzētu ievietot elektroniskās balsošanas kartītes. text is here? Yes. Ah, okay. All Meyer wants an oral amendment. Um, ähm. Two. okay. Liebe Monika, liebe Anne. Mīļā Monika un Anna, lūdzu, beidzam diskusijas un sāksim balsošanu. Tagad mēs balsosim par nākamā gada vadlīnijām. Nu, vai tās arī tiks izpildītas, to tad mēs redzēsim, cik tālu tiksim. Par pirmo paragrāfu ir piektais grozījums. Referenti ir pret, kurš ir par? 1, 2, 3. Kurš 4 tātad? Jā, 4. Kurš pret? Vairāk. Noraidīts. Sestais grozījuma priekšlikums ir mutiskais grozījuma priekšlikums. Lūdzu, tas ir iekļauts tekstā, un es domāju, ka ikvienam tas ir pieejams. Tas ir ceturtais mutiskais grozījums. Tātad ņem vērā Eiropas padomes secinājums no 8. februāra par nākamo daudzgadu finanšu schēmu. Ja Eiropas parlaments vēl nav apstiprinājis šo jauno DSF, tad komisijai vajadzētu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 Tad 7, 8, 9, 10 atkrīt un turpināsim ar 11. grozīmu par. Mēs pārbaudīsim elektroniski, tad viss būs skaidrs. Jā, ok. So. Jūtā, Jūtā, tā tad vienam deputātam nav kartīts, tātad plus viens un vēl viens, un mēs pieskaitīsim jūs balsis. Visi ir nobalsojuši. Balss no zāles saka, ka vēl analogā režīmā darbojas. Tātad 13 pār, 16 pret, plus vēl 3 bez elektroniskās balsošanas kartītēm, arī pret, tātad noraidīts. Otrais paragrāfs 12. grozījuma priekšlikums. Kurš par? Pret atturas pieņemts. 13. ir saskaņots ar 12. kurš par pret atturas noraidīts. 14. par pret atturas pieņemts. 15. par kurš pret, kurš atturas pieņemts. 16. divās daļās par pirmo daļu, kurš par pret, kurš atturas pieņemts Otrā daļa, kurš par? Tieši tā, kurš pret, kas atturas, arī pieņemts. 17. Priekš, grozījuma priekšlikums, kurš par, pret, atturs, noraidīts. 18. Kurš par? Pret. Kurš atturas? Noraidīts. Tad 22. arī ar mutisko grozījumu, bet tas jau mums arī ir rakstiski pieejams, kurš par pret atturas pieņemts. Tad mums ir kompromiss numur viens, kurš ir par, pret, kurš atturas, pieņemts. Tā. 19. grozījums, kur ir otrā daļa, kas var būt kā papildinājums, par ko mēs varam balsot papildus, kurš ir par, pret, kurš atturas, noraidīts. Tad uh, otrais kompromiss priekšlikums par, pret, kurš atturas, pieņemts. Sestais paragrāfs, 29. grozījuma priešlikums, kurš par pret atturas noraidīts. 30 par pret tātad pret atturas noraidīts. 31 par pret atturas pieņemts. Tātad, jā, 33. atkrīt, taču tagad 32. grozījuma priekšlikums. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturas? Noraidīts. Tātad 3 trešais atkrīt, tagad kompromisa 3. Kurš par? Kurš pret? Atturs? Pieņemts. Tagad pievērsīsimies 8. paragrāfam, 39. grozējuma priešlikumam, kurš par, kurš pret, kurš atturis, noraidīts. 40. grozījuma priešlikums, kurš par, kurš pret, kurš atturis, pieņemts. Grozījuma priekšlikums 41. Atkrīt. Nē, neatkrīt, jo 39. nepieņēmām. Nu, vismaz tā tas ir teikts manā sarakstā. Tātad 41. grozījuma priekšlikums par pret, kurš atturas izņēmumu kārtā pret referenti viedokli pieņemts. Tad ir devītais paragrāfs ar 42. grozījumu priešlikumu. Nu, jā, te jau viss rakstīts, ka ir mutiskais grozījums, kurš par, kurš pret, kurš atturas, pieņemts. Tad mums ir ceturtais kompromiss, kurš par, kurš pret, kurš atturas, pieņemts. Tad 45. Kurš par, kurš pret, kurš atturas, noraidīts. Tad kompromiss numur 5 divās daļās. Pirmā daļa, kurš par, kurš pret, kurš atturas, pieņemts otrā daļa par, pret, kurš atturas, pieņemts. Tagad grozījuma priekšlikums 52. Tātad 11a jaunais paragrāfs 52. Kurš par, kurš pret, kurš atturas? noraidīts. 53 par 12. paragrāfu kā papildinājums, kurš par, kurš pret, kurš atturs, pieņemts. 54. grozījuma priekšlikums, kurš par, kurš pret, kurš atturs, pieņemts. Tad mums ir sastais kompromiss. divās daļās. Tātad pirmā daļa, kurš par, kurš pret, kurš atturs, pieņemts. Otrā daļa, kurš par, kurš pret, kurš atturs, pieņemts. Abas divas daļas pieņemtas. Tagad pievērsīsimies septītajam. Kurš piekrīt? Kurš pret? Kurš atturas? Pieņemts. Tagad 15. paragrāfs, 64. grozījuma priešlikums. Kurš par? Kurš atturas? Kurš atturas? atvainot, kurš pret, kurš atturs noraidīts. 65. grozījuma priekšlikums. Kurš piekrīt? Kurš pret? Kurš atturs? Noraidīts. 66. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturas? Pieņemts. 67 par pret apturs noraidīts 68 par pret atturs pieņemts 16. paragrāfs 70. grozījuma priekšlikums kurš par pret Kurš pret? Kurš atturas? Noraidīts. 69. Kurš par? Kā papildinājums tas bija? Kurš pret? Kurš atturas? Pieņemts. 71 par. Nē, tas atkrīt. Labi. Tad pievērsīsimies 72. grozījuma priekšlikumam, un šeit Monikai Holmajerai ir mutisks grozījums. Paldies, priekšsēdētāji! Šeit eh, bija kļūda, un tādēļ nesaprati, mēs gribētu izsītrot vārdu duāli un gribētu teikt. Qualified educational um, education systems combining practical training with vocational education. Tas ir paskaidrojums vārdam dual. Nu, pie mums Vācijā to sauc par duālo izglītības sistēmu, bet labi, ar šo mutisko grozījumu kurš piekrīt? kurš atturs, kurš pret, kurš atturs, pieņemts. Un otrā daļa, kurš par, kurš pret, kurš atturs, arī pieņemts. Astotais kompromiss. Kurš par, kurš pret, kurš atturs, pieņemts pieņemts. Astoņpadsmitais paragrāfs, septiņdesmit septītais. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturis? Noraidīts. 78. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturis? noraidīts. 79. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturs? Arī noraidīts. 18a jaunais paragrāfs, 80. grozījuma priekšlikums, kurš par, kurš pret, kurš atturs, pieņemts. 18b jaunais paragrāfs, 81. grozījuma priekšlikums, kurš par, kurš pret, atturas, pieņemts. 19. paragrāfs, 82. grozījuma priekšlikums par, pret, atturas, noraidīts tas ir atsaukts, un tagad pievērsīsimies 20. paragrāfam, 84. grozījuma priekšlikums par pret atturas noraidīts. 85. atsaucas, 86. kurš par pret atturas pieņemts. Devītais kompromiss. Par. Pret. Kurš atturis? Pieņemts. Tagad pāršķirsim lapusi. 21b jaunais paragrāfs, 95. grozījuma priekšlikums, kurš par pret, atturas, noraidīts. Tagad 98. grožiem priekšlikums par, pret, atturas, arī noraidīts. Atsaukts, tad 22. paragrāfs, 98. grozījums par, pret, atturas, noraidīts noraidīts. 99. grozījuma priekšlikums par pret atturas noraidīts. 100. grozījuma priekšlikums par pret atturas noraidīts. 101. grozījuma priekšlikums par, pret, atturas, noraidīts. 102. par, pret, atturas, noraidīts. 104 par, pret, atturas, noraidīts. 105 ar mutisko grozījumu, šeit jau tas ir uzrakstīts, kurš par, pret, atturs, pieņemts. Visa lapa tālāk atkrīt. Tagad par kom komentāriem. Tagad vēl par 107. paragrāfu e, grozījumu tas ir saskaņots. Tātad 107, kurš par, pret, aptūris pieņemts. Un tagad pie pirmā grozījuma ievilkumos par pret atturas pieņemts. Jā, otrais grozījuma priekšlikums par pret atturas pieņemts. Trešais grozījuma priekšlikums par pret atturas pieņemts atturas, noraidīts. Ceturtais grozījuma priešlikums par, pret, atturas, pieņemts. Un beigu balsojumu veiksim elektroniski, tātad lūdzu visi nospiediet pogas un pieskaitīsim tos, kuriem nav elektroniskās balsošanas kartiņas. Sākam balsot! Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Mums ir 25 jā, 2 atturās, 4 pret. Aleksandrs balso arī jā. Vai vēl kāds, kuram nav balsošanas kartītes un vēlas pasludināt savu balsojumu? Tātad 26 jā, 4 nē un viens atturās sirsnīgi apsveicu. Un vēlreiz varu izteikt cerības, ka mēs panāksim arī reāli šeit nolemto. Un ko mēs tagad darīsim? Mums ir vēl viens balsojums ir jānobalso par zivi, par ziv, sev, zvejošanas partneru attiecību nolīgumu ar Maurīcijas republiku. Ir tikai viens šis balsojums. Darīsim to elektroniski, jo tikai viens balsojums un tad viss būs padarīts. Lūdzu, sākam balsot. Mm-hmm. On regarde. Oui, oui. Visi nobalsojuši. Es arī pieskaitīšu pārējus. Jā. Beidzam balsot. 27 plus 1, 1, tātad 29 pār, 2 pret, neviens neaturās. Jā, tātad 29 pret 2 pret 0. Tātad 29 pret 2 pret 0. Tad mums vēl ir jānobalso pār budžetu. Es nezinu, Deriks ir atbildīgais. Es vēl neesmu šeit saņēmis nekādas sargas, bet lūdzu, Derika. Paldies, priekšsarētāji, izteikšos pavisam īsi. Tas nāk no revīzijas palātas. Tad Uh, par līdzekļu pārcelšanu, lai sektu izdevumus no divām īrētām telpām, pārceļoties uz nopirktām īpašumā esošām uh, ēkām un arī radīs uh, ietaupījums uz īres maksas rēķina nākotnē. Es domāju, ka kolēģi var akceptēt šādu priekšlikumu. Labi, es pieņemu, ka mūsu eksperti par ēkām, ka viņai arī nav nekas iebilstams. Un kurš vēlas sekot referenta priekšlikumam, lūdzu, parādiet roku. Kurš pret? Kurš atturas? Labi. Tātad pieņemts ar vienu atturēšanos, vienu pretbalsi un vairākus kolēģus, kuri jau ir pārāk noguruši un vispār neko neprādīja tagad pievērsīsimies devītajam darba kārtības programmu, darba kārtības punktam. Šeit runa ir par pētniecības programmu ITER. Torvalda kungs, lūdzu. Liels paldies! Paldies priekšsēdētājiem! Es izmantošu šo iespēju, lai iepazīstinātu jūs ar savu sākotnējo dokumentu projektu, apspriežot ITER programmas finansējumu. Temats ir tiešā veidā saistīts ar sarunām par daudzgadu finanšu schēmu, līdz ar to mums jāskato kontekstā ar to, ko esam visu dienu runājuši šodien. Pirmkārt jau četri galvenie politiskie mērķi, viens ar kuru atjaunot turpināt eh, šo apņemšanos eh, no Eiropas puses, turpināt ITER attīstību. Tāpat arī ir. Es atvainojos, saka priekšsēdētāji, mums ir nepieciešams klusums zālē, jo citādi strādājušiem ir vēl grūtāk. Lūdzu, saņemieties, nav vairs tik ilgu laiks vēl palicis. Paldies, turpina referents. Tā tad ir nepieciešams eh, aizsargāt 1A kategorijā eh, līdzekļus nodalot ITER atsevišķi. Tāpat arī ir nepieciešams saglabāt eh, šo finansējumu ITER programmai un aizsargāt Eiropas Savienības budžeta vienotību. Attiecībā uz to es tad eh, ierosim pirmo grozījumu pieņemt par nākotnes eh, finansējumu. 2,7 miljārdiem būtu jābūt papildus eh, ne, tā ir summai, kas tiek piedāvāta daudzgad finanšu schēmā. Padomē 8. februārī ja kādas papildus izmaksas arī jāf, jāfinansē no papildus līdzekļiem, tie grozījumi 4, 5 un 7, kas attiecas uz izmaksas pārlie, papildus izmaksas rasašanos, tad tas ir 9. grozījums, Eiropas parlamenta ietekme, kā parlamenta prerogatīva, vienai no budžeta iestādes daļām esot, tā ir jāsaglabā, tas ir trešais grozījums. Par Eiropas Savienības budžeta vienotību. Es aicinu noraidīt komisijas priekšlikumu finansēt ITER no ārpuses piesaistīt līdzekļu palīdzību, bet gan izmantot nu, Eiropas Savienības budžetu un pašu resursu, tātad ceturtais un astotais grozījums. Un svarīgākais jautājums, kā mēs varam norobežot ITER, aizsargājot arī citas programmas. Jautājums ir par to, vai ITER būtu atsevišķi jānodala, ievērojot daudzgadu finanšu schēmas ierobežojums vai ārpus šiem ierobežojumiem. Es pavisam īsi paskaidrošu, kā es interpretēju šīs divas alternatīvas. Pirmkārt, viens A kategorijas iekšpusē nodalot šo summu. Tātad, ja ITER ir viens A kategorijā un uh, visdrīzāk pārsniegs plānotos izdevumus, tad to kompensēs visdrīzāk nu, pārceļot līdzekļus kategorijas iekšpusē, tā kā tas tika darīts arī iepriekš. Bet eh, pamatojoties uz politisku vienošanos ar padomu, tas būtu jādara ar atsevišķu noteiktu, noteiktiem griestiem kategoriju 1A iekšienē lai aizsargātu pret papildus izdevumu rašošanos un aizsargātu arī citu fondus. Iegūms šādā pieeja ir tas, ka tas sakrīt ar 8. februārī padomē panākto vienošanos, līdz ar to mazinās viens konflikts, kas būtu risināms sarunās. Mīnus būtu tas, ka trūkst šādai metodei juridiskās aizsardzības Līdz ar to būs grūti pamatot 2,7 miljārdu papildus finansējumu pieprasīšanu. Tātad par griezta noteikšanu. Ja ITER ir ārpus grieztiem, kā komisija to ierosina, tad papildus izmaksas var sekt no papildus līdzekļiem vai līdzekļu pārvietošanas. Šādu pārvietošanu varētu nākt no jebkuras kategorijas, ne tikai no 1A šāda veida ITER nodalīšana un aizstargāšana būtu arī spēcīgāk un tā ir tā ticamāka alternatīva, ja mēs vēlamies lūgt papildus finansējumu ITER programmai. Tā kā šis ir likumdošanas teksts, mums ir jāizvēlās vienu vai otru no šīm alternatīvām. Un es to kā skolotājs mēģinu skaidrot detalizētāk, jo Mums ir jāizlemj, kuru veidu mēs izvēlamies. Savā ziņojuma projektā esmu izlēmis palikt pie parlamenta nostājas, kas tika pieņemta pagājušā gada oktobrī, un ierosināt finansēt ITER uh, virs noteiktiem grieztiem grozījumiem 3, 5 un 7, bet mums jāņem arī vērā uh, realitāte, kā padome to nenodala, bet ieliek kategorijā 1A vienkārši. Un līdz ar to mūsu spēja pārlikt ITER programmu ārpus šīs kategorijas ļoti ierobežot. Līdz ar to jāuzdod sev jautājums ir, kura alternatīva ir realistiskāk sasniedzama, lai panāktu padomus piekrišanu, izņemt ITER ārā, jeb panākt politisko vienošanos ar padomu, ieviešot atsevišķus griestus e, kategorijā 1A. Un es vēršu to kā jautājumu pie jums, kolēģi. Esmu gatavs pārskatīt savu priekšlikumu, e, balstoties uz to, kā komiteja lēms. Paldies! Taksimika! Jā! <laughs> Liels paldies, Nīls! Mēs uzklausījām, kādas ir alternatīvas, par kurām vēlamies diskutēt, vai ir kādi viedokļi no kolēģu puses? Lūdzu, Fransuā. Jūs zināt, kāda ir mūsu nostāja pret ITER kopumā. Mēs uzskatām, ka šis uh, projekts uh, nav perspektīvs efektīvs un ka tas ir saistīts ar vides apdraudējumu. Tā ir pašā laikā šis uh, priekšlikums iekļaut ITER, kura izmaksas ir neskaidras, ārpus uh, finanšu schēmas mēs to atbalstīsim. Ja, dan Marija Kavajo. Marija Kavajo, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, Kā Eiropas Tautas partijas ēnu referentes vēlos pateikties referentam par viņa veikumu un gatavību apspriesties ar citiem kolēģiem vēlētos uzsvērt piecus punktus. Pirmkārt, ITER ir nozīmīgs projekts. Tas ir lielākais starptautiskās sadarbības projekts, ko vada Eiropa, kur ir iesaistīti pētniecības centri, universitātes uzņēmumi. Un šeit ir uh, daudz zinātnisko pētījumu un uh, tiek meklēt jauni risinājumi enerģētikas jomā. Otrakārt, es gribētu uzsvērt, ka padoms secinājumi saskan uh, ar komisijas ierosināto apjomu 2,707 miljārdi eiro, bet es vēlētos pievērst just uzmanību tādām faktām, kas ir ļoti satraucoši. ITER ir starptautiska vienošanās. Uh, un periodā 2014-2020 Eiropas Savienības starptautiskās saistības ir 4 miljārdi eiro. Un ITRE komitejā mēs lūdzām eh, juridisko dienestu un komisiju apstiprināt mūsu aizdomas, ka starptautiskie nolīgumi tiek noslēgti tā, ka mums ir jāpilda uzņemtās saistības. Līdz ar to šeit uh, pastāv uh, plaisa, kura mums būs jāizpilda. Treškārt, es saprotu, ka referents savā atzinumā uh, atspoguļo uh, daudz uh, gadu finanšu schēmas uh, starposma ziņojumu, ka šis projekts ir iekļauts uh, ārpus uh, griestiem, bet ka ir jāiesargā, jāiesargā citas vienas A kategorijā iekļautās programmas, un po, uh, visvairāk šeit domāju par uh, programmu apvārsnes 2020, kas ir kategorijā 1A. Mēs arī uzskatām, ka šī pieeja būtu jā jāīsteno arī turpmākā sarunās par daudzgadu finanšu schēmu, lai panāktu galīgo vienošanos par šo jautājumu. Un ceturtkārt vēlos pievērst uzmanību problēmām, ko esam piedzīvojuši pagātnē attiecībā uz pārvaldību, ir jānodrošina saprātīga finanšu pārvaldība, lai uh, izvairītos no izdevumu pārsniegšanas nākotnē. To uh, referents norādīja, bet šis punkts mums ir ļoti svarīgs, un es arī piekrītu referentam un atbalstu viedokli, ka Eiropas parlamentam ir jāspēlē sava loma uzraugot un kontrolējot programmas īstenošanu, lai novērstu izdevumu pārsniegšanu. Paldies! Jā, vielen dank! Um... Liels paldies! Ivailo lūdzu! To... Jā, paldies. Pavisam īsi vēlos pateikt tikai to, ka mēs kopumā atbalstam to, ko kolēģi ierosina. Vienīgais, par ko mums vajadzētu varbūt vairāk padomāt, ir, kur likt ITER programmu. Ja mums nepieciešama tā pati procedūra, tad labāk ir palikt 1A kategorijā. Un tāda Slovāka parāda budžeta vien, vienotību. Jābūt ir garantijai, ka tas neņem līdzekļus no citiem fondiem vai apvāršana 2020. Labākais, protams, būtu ITER programmai atrasties budžetā un konkrēti 1A kategorijā. Un tas darbojas, jo mums ir tāda pat procedūra starp parlamentu un padomu. Līdz ar to vajadzētu noskaidrot šo jautājumu bet tā kopējā ideja ir atbalstām, lai saglabātu pārējos fondus. Ja, danke, also ich... Paldies. Principā jau nav nekas iebilstams, ja mēs ITER iekļaujam 1A vai apakškategorijā, taču viena lieta mums ir skaidra, tā kā tu teicam arī, tas ir atkarīgs sasodīts no mūsu panākumiem sarunās, no tā, ko padome tagad kopumā paredz 1A kategorijai un ITER, ar to mēs, ar to mums nepietiks, ja mums ir iespējams sarunāt ar padomu, ka mēs saņemsim daudz vairāk ITER, un tad viss, tad tas ir labi, bet ja nē, tad ko tad? Un Marija teica, un nu jā, tas ir atkarīgs no tā, bet 28. martā mums ir jābalso. Un secība ir tāda, kā 28. datumā mēs saskaņosim mūsu viedokļus. 6. martā būs eh, grozījuma priekšlikuma iesniegšanas eh, beigu datums, un 26. martā mēs balsosim, taču neviens jau tam netic, un, bet līdz tam mums ir jāizlem, ko mēs darīsim, taču neviens taču netic, ka 26. martā mēs zināsim, kāds ir mūsu sarunu rezultāts padomē. Šeit varu tikai vēlreiz atgādināt atsevišķiem politiskām grupām, ka viņām ir jāpārdomā, tas, ko mēs darīsim, lai mēs un Nils Torvalds to var iekļaut savā ziņojumā. Viņam ir taisnība, mēs nevaram vainu vainu ierakstīt. Jo mēs taču gribam taisīt likumus. Labi, ja nav citu komentāru, tad Tā desmitais punkts ir pārlikts un pievērsīsimies atkal zivīm, nevis balsošanai, bet diskusijām. Ir vēl divi partnerattiecību nolīgumi zivsaimniecības nozarē. Nu, man dažreiz nepatīk šis vārds partnerattiecību nolīgums, jo man ir diezgan kritiska nozīme attiecībā uz šiem zivsaimniecības nolīgumiem. Atvainojiet! Tā tas ir. Tātad es gribēju aplūkot šos abus punktus kopā. Partneracītību nolīgums zivsainiecībās nozarē ar Madagaskaru un ar Mauritāniju. Un mūsu referents tagad iepazīstinās par šiem punktiem. Le, le second, c'est la Mauritanija. Tātad otrais nolīgums priekšsēdētājs kundze ir Mauritānija par Maurīciju. Mēs jau nobalsojam Tātad divi zvejniecības nozares nolīgumi par uh, Madagaskaru un Mauritāniju, un šeit apjoms tiem ir atšķirīgs. Attiecībā uz Madagaskāru nav nekādu problēmu uz resursu saglabāšanas jomu un uh, šī nolīguma noslēgšanu, bet šeit ir runa par izdevumu apjomu, jo ir nolēmts apturēt uh, attīstības palīdzību Madagaskarai saskaņā ar valsts apvērsumu šai valstī un sarežģīto situāciju. Šobrīd mēs apzināmies, ka krīze, politiskā krīze Madagaskara attīstās politiski Eh, pozitīvi ir paredzēts eh, noturēt vēlēšanas un eh, ir ticams, ka varētu tikt atjaunot demokrātiju šai salā. Bet tā pašā laikā pieņem šobrīd pozitīvu lēmumu, nozīmētu apstiprināt tādu procedūru, radīt precedentu, ka pat tad, ja juridiskie nosacījumi nav izpildīti, mēs tomēr pieņemam pozitīvu lēmumu un mūsu priekšlikums, kas ir tā e, īsumā atspoguļots atzinumā, ir e, izteikt negatīvu atzinumu līdz e, brīdim, kad tiks konstatēta pozitīva situācijas attīstība Madagaskarā. Tam nav nekādu lielu seku šim lēmumam. Šīs nolīgums jau ir parakstīts un darbojas. Mums tikai jāsniedz atzinums, un mēs esam pārbaudīšu, ka arī līdzīgos gadījumos tas nekādi neietekmēs piešķirto finansējumu, bet tas tikai mums ļaus paust principiālu nostāju par to, ka ir jāievēro tiesiskais pamats attiecībā uz visiem finanšu lēmumiem. Attiecībā uz Mauritāniju šeit ir liels apjoms. Uh, šim nolīgumam. Tas valstī ir ļoti svarīgs. Šie, finansē, šī finansiālā kompo, kompensācija ir ļoti nozīmīga un arī šis nolīgums ir ļoti svarīgs Eiropas Savienībai ņemot vērā zivju resursus, kas šajos ūdeņos uh, ir. Uh, šis apjoms gan ir mazāks nekā iepriekšējā periodā, un tas liecina par to, ka mēs gribam nodrošināt resursu ilgtspējību, un es arī ceru, ka vietējie zvejnieki spēja labāk izmantot vietējos resursus Mauritonijā. Tātad šeit mēs konstatējam pozitīvu attīstību. Um, nolīgums sadarbības jomā ir diezgan nelielā apjomā, jo Mauritānijas valstī ir grūti eh, nodrošināt programmu izpildi, un es ierosinu apstiprināt šo otru nolīgumu. Paldies. Jean-Louis? Jean-Louis. Euh... Jā, par Mauritāniju runājot, šis protokols ar Mauritāniju ir parakstīts eh, saskaņā ar padomas pilnvarām un parlamenta rezolūciju. Šeit nosacījumi ir izpildīti, bet tomēr gribētu pievērsties vienam punktam, kas man šķiet svarīgs, pa, proti eh, par noteiktiem ierobežojumiem, kas ir noteikti valstī, Mauritānijas ūdeņos, Spānijas flotē. Šeit ir runa par 400 ekipāžām un 1200 zaudētām darba vietām Spānijā. Un ja netiek samazināta finanšu kompensācija, tas nav pamatot, jo ir uh, šeit tomēr ievērojams samazinājums bet mēs arī zinām, ka šeit neko vairāk sarunās mēs nevarēsim panākt, bet man ir jautājums, kādu lomu parlaments patiesībā spēlē Mauritānijas gadījumā, bet attiecībā uz Madagaskaru es pilnīgā piekrītu mūsu referentam uh, paust viedokli par šādu nolīgumu. Es domāju, ka šajā jautājumā uh, no budžeta viedokļa nav nekādu problēmu un vienkārši ir jāatbalsta referentu priekšlikums. Tehniskā ziņā šis nolīgums ir kvalitatīvs. Salvadors un tad Nīls. Bueno, eh, referente a... Jā, paldies. Madagaskara. Mūsu grupa uzskata, ka mums nevajadzētu balsot šobrīd, un nevajadzētu to darīt vēl kādu laiku. Jo arī zivsarniecības komitejā būs tāds pats priekšlikums. Mums ir jāpagaida vismaz līdz šī gada maijam, kad Madagaskarā notiks vēlēšanas. Līdz ar to mums nav nepieciešams sasteigt lietas. Tāds arī būtu mūsu priekšlikums. Un tas ir saskaņots ar zivsarniecības komiteju. Tālāk, kas attiecas uz Mauritāniju. Šeit es nepiekrītu referentam, ņemot vērā, kāds ir zivsainiecības nolīgums. Tas varētu teikt ir visdārgākais, kāds Eiropas Savienībai vispār ir. Un izskatās, ka mēs nedabūnam visus labumus, ko varētu dabūt. Mums jau sociālistu kolēģis ieskicēja situāciju. Varbūt mums vajadzētu pārskatīt. Bet mums jau tagad jāmaksā par šo protokolu. Mēs esam uzņēmušies saistības saskaņā ar šo protokolu. Bet katrā ziņā mūsu viedoklis ir atkal saskaņots ar Zivsainiecības komiteju. Viņiem ir tāds pats viedoklis, viņi nevēl šo vienošanos. Viņi jau faktiski ir nobalsojuši pret to Un mēs, kā grupa, izvirzīsim grozījumu priekšlikumu un arī balsosim pret šo līgumu. Vismaz pret to daļu, kur vēl nav uzņemts saistības. Well, thank you, chair. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka vēlēšana datums Madagaskārā ir 8. mājas, tas jau pavisam tuvu, un ja viss noritēs gludi, uh, tad mēs varēsim dot zaļo gaismu, šeit nekādu citu sarežģījumu nav. Tagad par Mauritānijas jautājumu. Šī situācija ļoti interesanta. Mēs uzskatām, ka šī vienošanās ar attīstības valsti e, atbilst e, visām prasībām, un ja mēs, Eiropieši, esam pārāk zvejojuši jā, astoņkājus šajā reģionā, tad turpmāk tā vairs nevajadzētu darīt un ka mēs esam sasnieguši progresu attiecībās ar citām valstīm, pat ja atšķirībā mums ir ITER jautājumā, tad šajā jautājumā mums ir vienprātība. Paldies! Tagad došu vārdu parlamentārītai bez vairākuma piekļuvis. Nu, es atceros Kimzē ezeru, kas ir Bavārijas lielākais uh, zvejošanas apgabals. Bet, nu, par spīti tam man bija jārūpējas par šo lielo zvejsaimniecības nozaru, un es uzskatu, ka nolīgums ar Mauritāniju ir pozitīvs. Un vēlos arī sīkāka paskaidrot opozīcijas viedokli. Es domāju, ka mums ir jāuzsver attīstības palīdzības svarīgums un ka tad mums ir daudz rūpīgāk jāpalūkojas, kā mēs rīkojamies ar zvēju šo valstu piekrastē un kāda ir mūsu atbildība. Šādu diskusiju mēs vadām jau ilgāku laiku. Es nebūšu vienkārši par, bet es tomēr vairāk atbalstītu referenta viedokli. Protams, mājās es vairāk saprotu kolēģi izteikto, taču mēs esam diskutējuši par šo jautājumu arī ar citiem kolēģiem, un man jāpiekrīt arī Rikmārka kungam, kurš pie mums politiskajā grupā reiz smuki teica, ka mums reiz bija daudz zušu un daudz zvejnieku, tad mums bija Um, mazāk zušu un uh, vairāk zvejnieku, un tagad mums ir gan mazāk zušu, gan mazāk zvejnieku. Un šeit mums vajadzētu atcerēties ilgtspējības aspektu, un ka mēs nedrīkstam zvejot uz citu rēķinu, un ka mums jādiskutē ļoti uzmanīgi. Mēs, protams, zinām visas pastāvošās rūpes, taču jādiskutē uzmanīgi. Paldies! Tātad attiecībā uz šiem abiem punktiem un mūsu nostāju darbs ir norisināsies paralēli, taču, ja es pareizi sapratu, attiecībā uz Madagaskaru mums ir tāda pati, tāds pats grafiks, proti rīt pulksten desmitos ir beigu termiņš grozījuma priekšlikumu iesniegšanai. 4. martā mēs balsosim, jo 20. martā būs balsojums Zvejasemniecības komitejā. Un runa par Mauritāniju laika grafiks ir tāds pats. Ja? Labi. Tad tas ir skaidrs. Viss ir labi. Vai mēs beidzam darba kārtību? Tā. Mēs vēl neesam apēduši zivi, pat neesam to noķēruši, taču mēs esam beiguši mūsu darbu šodien. Un tagad ik viens var paraudzīties, vai uz sava šķīvja dabūs zivi. Nu, es šodien neesmu ēdus pusdienas, jo mums bija prezentācijas. Labi. Jauku vasaru visiem. Vakar visiem.